Colleagues, I think uh, we will start the, the meeting. Cienījamie kolēģi, sāksim sanāksmi. Gribētu informēt, ka šī sanāksme tiek uh, pārraidīta, tāpēc centieties lūdzu visi būt smaidīgi. Šodien pie mums viesojas komisārs Johannes Hankungs, kuram es tūliņ pēc brītiņa došu vārdu, bet pirms tam gribētu izskatīt dažus pirmos darba kārtības jautājums. Pirmkārt, mums ir jāapstiprina darba kārtība. Mūsu darba kārtības 11. jautājums. Tas ir uh, Rodīka Ratsas kundzes ziņojums. Uh, tas tiek izņemts no mūsu darba kārtības pēc uh, referents lūguma un tiek atlikts uz sanāksmu 2.3. jūnijā. Tātad, ja jūs neiebilstat šai izmaiņai un citu izmaiņu acīmredzot nav, tad mēs varam uzskatīt, ka darba kārtība ir apstiprināta. Otrais punkts - protokola apstiprināšana mūsu sanāksmē, kas notiks 17. un 18. martā. Šīs sanāksmes protokols ir pieejams un ir uh, visiem deputātiem nodots. Un, kā parasti, mēs to uzskatīsim par pieņemtu šīs sanāksmes beigās, ja netiks uh, izteikt kādu iebildumu šīs sanāksmes laikā. Trešais jautājums. Priekšsēdētājs paziņojumu. Man ir viens ļoti īsts paziņojums. Jūs varbūt atceraties, ka mēs decembrī nolēmām, ka mēs nosūtīsim delegāciju uz uh, Parīzes uh, reģionu. Tas būs aprīlī 28. 29. Eh, Tātad divi mūsu komitejas locekļi dosies uz uh, Franciju. Un šī brauciena mērķis ir aplūkot to, kā mūsu politika tiek ieviesta it īpaši uh, Francijas pilsētās. Tagad pāriesim pie ceturtā mūsu darbkārtības jautājuma, un tā ir viedokļa apmaiņa ar uh, komisāru Johannes Hānu. Un bez tālākas kavēšanās es došu jums vārdu, komisāra kungs, un uh, pastāstiet mums par visu, kas jūsuprāt ir svarīgs un uh, uh, ko mums vajadzētu zināt saistībā ar kohēzijas politiku. Jums vārds. Eh, eh. Paldies, Danuta. Dāmas un kungi, es ļoti priecājos par iespēju pirmo reizi uz, eh, viesoties šajā komitejā un runāt ar jums. Es domāju, ka mēs tiksimies nevienu reizi vien pēc šīs dienas. Un šodien, šobrīd ir, tā teikt, darbības programmas vai plāna vidus un ir paredzēts realizēt divus miljonus dažādu projektu, proti ir divi miljoni iespēju parādīt Eiropai, cik daudz laba tā var darīt reģionālājā politikā un tās attīstībā, īstenojot iniciatīvas, pasākumus, lai uzlabotu Eiropas reputāciju un slavu Eiropas pilsoņu vidū un parād, lai varētu arī parādīt, ka Eiropas Savienība ne tikai nogriež naudu visādiem projektiem, bet spēj piešķirt jaunas perspektīvas pašvaldībā un pilsoņiem. Un jau uzklausīšanā es runāju par to, ka reģionālajai politikai nav alternatīvas. Vienīgā alternatīva ir tikai vēl labāka, vēl plašāka, vēl aktīvāka uz reformām vērsta reģionu politika. Un 2010. gads ir ļoti izšķirošs gads tieši attiecībā uz Eiropas kohēzijas politikas attīstību, ņemot vērā stratēģijas 2020 īstenošanu un ar uh, to saistītajām debatēm un budžetu un arī budžeta revīziju. Dažas dienas, pirms dažām dienām mēs varējām iepazīties ar ziņojumu par uh, to, kas tika izdarīts no 2000. līdz 2006. gadam, un šeit mēs redzam arī cita starpā ļoti labus rezultātus, piemēram, ir izveidotas 1,4 miljonu darba vietu vai 20,5 miljoni pilsoņu uzsāka lietot uh, labākas ūdens attīrīšanas sistēmas. Tātad uh, ikdienā tagad var uh, saņemt labākas kvalitātes ūdens apgādi. Bet neraugoties uz to, daudz vēl ir darāmā, ir vēl daudz visādu trūkumu un robu. Investīcijas tiek veiktas izaugsmē un nodarbinātībā, uh, ir paredzēts trīs reizes palielināt līdzekļus uh, pētījumiem un jaunievedumiem salīdzinot ar iepriekšējo periodu, un lielāks akcents ir paredzēts visu šo pasākumu novērtēšanai, tātad rezultātu novērtēšanai. Es jūs informēšu par jaunāko reģionālās politikas attīstībā un, protams, ceru, ka mums izdosies arī labi padiskutēt. Pirms dažām nedēļām šķiet, ka tā bija lieldienu nedēļa. Mēs varējām prezentēt pirmo stratēģisko ziņojumu Tas ir jauns instruments jaunajai kohēzijas politikai, un šajā ziņojumā 27 valstis pirmo reizi varēja izstrādāt savus ziņojumus un atziņas par to, kā tās ir iesaistījušās mūsu kopējo mērķu īstenošanā, jo mums, protams, Visām dalību valstīm ir kopīga atbildība par to, lai Eiropas kohēzijas politika izdotos. Es gribētu teikt paldies um, visām dalību valstīm, un es domāju, ka šī prakse mums būs jāturpina, proti, ka dalību valstis ar saviem ziņojumiem gūst iespēju izvērtēt uh, savu ieguldījumu, savu aktivitāti un arī signalizēt, uh, par savu gatavību rīkoties. Un līdz ar to arī Eiropas pilsoņi redz taustāmus rezultātus. Kādi ir ieteikumi nākotnēji, ko mēs saņēmām? Es sākšu ar pozitīvajiem ieteikumiem. Kopumā dalību valstis pamanījušas lielu progresu projektu izvēlē, programmu īstenošanā un projektu finansēšanā. Šobrīd situācija ir šāda - 39, 93 miljārdi eiro ir piešķirti noteiktiem projektiem, uh, Tas ir no kopējā finansējuma apjoma apmēram 27%. 72%, un tas ir ļoti labs rādītājs, jo līdz ar to mēs esam tikpat aktīvi, turamies tajā pašā līmenī kā iepriekšējā programmas programmēšanas periodā vai rīcības programmas periodā. Trīsim piecdesmit tūkstoši darba vietu ir izveidot attiecīgajā darba posmā, un tas ir ļoti pozitīvi, bet ir manām arī vilcināšanās, ir manām arī neizdarība programmu īstenošanā, piemēram, enerģētikā, arī platjoslas tīklu izveidē un arī administratīvās kapacitātes attīstīšanā. Par pēdējo punktu es gribu runāt tieši tāpēc, ka projektu novilcināšanai nevienmēr ir finansiāli iemesli, vai tas, ka pietrūks naudas, vai tā nav piešķirta. Iemesls bieži ir tieši tas, un sevišķi vides jomā, uh, ka dalību valstis attiecīgās Eiropas Savienības normas nav ieviesušas savā likumdošanā un izveidojušas ju juridisko pamatu Eiropas Savienības finansējumu saņemšanai. Tas ir ļoti bēdīgi sevišķi lielu projektu gadījumos, kurus nevar īstenot, ja nav izveidota juridiskā bāze, uh, un tāpēc es gribētu lūgt jūs likt to aiz auss un parūpēties par to, lai šeit vilcināšanās būtu pēc iespējas retāka. Tāpat ir novērojama asimetrija, salīdzinot dalību valsts, kā tās izvēlas projektus. Un no otras puses šis strateģiskais ziņojums liecina, tas ir tā kā tāds, tas ir kā momentu uzņēmums, un tas parāda esošo situāciju, un prezentācijā to varēja redzēt arī dalību valstu ziņojumos, nevienmēr viss bija pareizi saprasts, bija arī redzams, ka politiskā situācija ir iespaidojusi uh, projekta īstenošanu, Bet kopumā es gribētu teikt, ka dažas dalība valstis uh, piedāvāja mums datus no pagājušā gada jūnija līdz pagājušā gada novembrim, respektīvi decembrim. Un Tāpēc mēs vērojam tādu kā nu, nesakritību vai lielas atšķirības tieši attiecīgā laika perioda beigās, kad parasti notiek ļoti aktīva programma īstenošana. Un, kā es jau teicu, ir svarīgi ieviest likumdošanā to, kas ir nolemts, lai dalībvalsts varētu izmantot piešķirtos līdzekļus un apgūt tos. Reģionālās politikas uzdevums nav taupīt naudu taupīšanas dēļ, bet gan rūpēties par to, lai nauda tiktu ieguldīta efektīvi, ilgtspējīgā attīstībā, samazinot atšķirības starp reģioniem, uh, Un mūsu nolūks nav lepoties ar to, cik daudz kurš reģions ir ietaupījis. Ir nepieciešams nodrošināt, lai reģioni īstenotu labus, sekmīgus, efektīvus projektus un iztērētu tiem atvēlēto naudu, lai uzlabotu situāciju. Un arī līdzfinansējums liecina, vai ir jāsaprot, kā uh, dalībvalsts apņemšanās piedalīties un atbalstīt Eiropas kohēzijas politiku. Investīcijas reģionālās politikas investīcijas. Uh, iniciatīvās ir ļoti nozīmīgs aspekts ekonomikas aktivizēšanā un situācijas uzlabošanā. Runājot par stratēģiju 2020, tad arī šeit uh, kohēzijas politikai ir jāpielāgojas pārmaiņām un grozījumiem. Un, kā es jau teicu, kohēzijas politika ir ļoti svarīga ilgtspējīgas attīstības un nodarbinātības nodrošināšanā, un tāpēc kohēzijas politikai ir jākalpo stratēģijas 2020 īstenošanai. Ja inteliģenti vieta, zaļa un integrēta izaugsme ir jāpanāk, tad ir jāmobilizē mūsu līdzekļi un kohēzijas politika piedāvā attiecīgo ietvaru, turklāt tā ļauj ieguldīt līdzekļus vairākos sektoros vienlaicīgi, sadarboties arī pāri robežām, sadarboties ar dažādiem reģioniem. Un tāpat es gribētu vēlreiz atkārtot, ka Kohēzijas politikas uzdevums ir nodrošināt, lai investīcijas nonāktu reģionos. Es gribētu uzsvērt tieši vārdu investīcijas, nevis, teiksim, sponsorēšana vai grantu piešķiršana. Runa ir tieši par investīcijām, kas nozīmē, ka investīcija tiek veikta, lai rezultāts būtu. Um, Lai tiktu izveidots kaut kas jauns, kaut kas labāks, ko kaut vai runājot par visdažādākajām iespējām, kaut vai tās būtu jaunas darba iespējas attiecīgajā reģionā dzīvojošajiem. Protams, ka ir jānosaka prioritātes, no otras puses īstenojot kohēzijas politikas uh, īsten projektus 170 reģionos ir jābūt arī labai elastībai. Periodam līdz 2013. gadam 230 milj miljārdi eiro uh, E, ir atvēlēti Lisabonas stratēģijas ietvaros. Daļa no šīs naudas ir paredzēta jaunievedumiem, pētījumiem, tāpat arī transportam, enerģijas, at, energoattīstībai. Un tāpat mums ir jāpanāk ļoti liela elastība programmu īstenošanā, izmantojot reģionu gan stiprās puses, gan arī trūkumus. Un es gribētu uzsvērt, ka tā saucamais unique selling proposition, šis, īpatnē, īp, šis īpašais, ar ko katrs reģions var izcelties, ir jāidentifi, jāidentificē katrā atsevišķā reģionā, lai zinātu, kur jāliek uzsvars reģiona attīstībā. Un tieši tagad, kad mēs diskutējam par stratēģiju 2020, es gribētu jūs lūgt um, viesojoties pie vēlētājiem, diskutējot jūsu dalību valstīs, ja tiek definēti Eiropas Savienības atsevišķi mērķi, tad tie ir tādi, tās ir tādas vidējās vērtības. Un es esmu bijis uh, zinātnes ministrs, un ja mēs nosakam kaut kādu skaitli, cik līdzekļu jāatvēl izglītībai vai pētījumiem, tad, protams, ir skaidrs, ka ir valstis, kur šis rādītājs ir daudz lielāks un ir valstis, kur mazāks. Bet nosakot vidējos Eiropas mērķus, mums ir jābūt, mums ir jānosaka tik Uh, augsti vai godkārīgi atsevišķie dalībvalstu mērķi, lai kopējais vidējais Eiropas mērķis tiktu sasniegts. Proti tādi augsti nosprausti Eiropas Savienības mērķi ir jātransponē, jāpārvērš par tikpat godkārīgiem augsti spraustiem dalībvalsts mērķiem, lai mēs sasniegtu mērķi, kas ir stratēģijā. Un darbojoties kopā, mēs varam šo stratēģiju arī sekmīgi īstenot. Un mums būs arī daudz lielāka panākuma garantija tam, ka stratēģija 2020 tiks īstenota. Ir jātiek galā ar krīzi, ir jānovērš struktūrālie trūkumi un nedrīkst pieļaut, ka trūkumi vai robi kļūst lielāki nekā tie ir līdz šim. Eiropas dzīves modelis mums ir jāizstāv un jānodrošina tā tālāk pastāvēšana. Novembra beigā, decembra sākumā mēs iepazīstināsim ar piekto kohēzijas ziņojumu, kurā būs arī runa par nākotnes plāniem, būs piedāvājumi diskusijai, un ļoti svarīgi, kā es jau teicu, būs iepazīties ar šo ziņojumu, un komisija uz tā pamata veidos stratēģijas iniciatīvas, un uz tā balstīs savus turpmākās darba programmas. Un šim nolūkam mums ir jāstiprina kohēzijas politika, uh, un jāpalielina tās nozīme Eiropas Savienības komisijas darbā vispār. Un vasarā, es ceru, ka jūlijā jau būs iestājusies vasara, pēc brīvdienām mēs iepazīstināsim ar diviem paziņojumiem par inovācijām un ilgtspējību, un šeit es aicināšu piedalīties dažādus komisārus un arī ģenerāldirektorātus, lai parādītu, ka mēs spējam izmantot integrētu pieju. Un pēdējā piezīme par budžetu un tā revīziju kohēzijas politikas uzdevumu kļūst arvien vairāk, mazāk to nekļūs, un Tas nav nekāds pārsteigums, un Danuta Hībnere arī zina, par ko es runāju. Nedēļās, kurās es esmu šajā amatā, jau ir izstrādāts liels tāds interešu saraksts. Tātad runa šajā sarakstā ir par dažādām prioritātēm, par vēlmēm, kur ir vajadzīga attīstība, kādiem, kādām lietām ir jāpiešķir līdzekļi, un ja mēs runājam par budžetu vispār absolūti, tad, protams, ja šis budžets kopumā nebūs liels un dāsns, tad, nu, ko tad mums darīt? Tad, tad būs grūti īstenot tādus plašus un um, un būtiskus projektus. Tāpēc es gribētu vēlreiz jūs aicināt gan politiskajās grupās, gan jūsu valstu parlamentos rūpēties par to, lai sektorā, sektoru politikas tiktu sasaistītas ar kohēzijas politikām, kohēzijas politiku novēršot tādu budžeta sašķeltību. Un vēl uh, Noslēgumā es gribētu piebilst, ka mums ir nepieciešami jauni finansējuma modeļi un jāizmanto jaunas sviras, ir gaidāmas tādas izmaiņas finansējuma kultūrā, kopumā, investīciju ideja. Tagad būs jāvērtē arī no tāda skatu punkta, ne tikai no tā, vai investīcija sevi atpelnīs, vai arī ir iespējams izskatīt iespējas, kad finansējums vai investīcija tiek piešķirta nerēķinoties ar tūlītēju atdevi. Un arī tam var būt pozitīva ietekme. Tāpat mums būs jārunā arī par procedūru vienkāršošanu finansējumu piešķiršanā, lai samazinātu kļūdu skaitu un eh, tirgus un reģionālās politikas ģenerāla direktorāti kopumā ir izveidojuši darba grupu par uh, valsts iepirkumu. Uh, un par valsts atbalstu, jo tieši šīs divas jomas lielā mērā ir tās, kur ir vērojams lielākais kļūdu skaits. Un ja mums šeit izveidos, pana, izdosies panākt tādu labu līdzsvaru, tad mēs varēsim izmantot labākas procedūras valsts pasūtījumu piešķiršanā un efektīvāk īstenot un apgūt piešķirtās, piešķirtos struktūrālos līdzekļus. Paldies, un tagad labprāt atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Kolīgs. Paldies, komisārkungs, cienījamie kolēģi, domāju, ka mēs varētu sākt eh, diskusiju daļu. Eh, parasti mēs eh, darām tā, ka dodam vārdu koordinatoriem. Es eh, šeit nekādas zīmes no koordinatoriem neesmu saņēmusi. Kafiju man ar pienu, ar diviem pieniem. Van Nistelroja kungam vārds. Paldies, es gribētu vispirms pateikties komisāru kungam. Un uh, Gribētu pateikties arī par visu sniegto informāciju. Jūs eh, ļoti eh, pozitīvi esat noskaņots pēc eh, jūsu uzklausīšanas, kas notika. Jūs esat sniedzis tādu ļoti pozitīvu informāciju, bet man ir pāris jautājumu. Pirmām kārtām, cik lielā mērā jūs esat iesaistīti tajā, kas eh, tiks iekļauts eh, vidustermiņa pārskatā. Vai jūs, kā Barozo diezgan tuvu stāvošs komisārs, vai jūs būsiet iesaistīts eh, šajā darbā? Varbūt, ka tas tomēr būs labāks nekā šis non-paper neoficiālais dokuments. Varbūt vajadzētu tomēr nogaidīt līdz šim kohēzijas vidustermiņa ziņojumam un tad vajadzētu izvērtēt veikto darbu. Tas bija mans pirmais jautājums. Un otrām kārtām, jūs runājāt par makro reģioniem. un uzklausīšanā jūs teicāt, ka um, tas ir ļoti būtiski. Es gribētu dzirdēt kaut ko vairāk par kritērijiem. Balstoties uz kādiem kritērijiem šis uh, jaunais elements attīstīsies Eiropā. Un tāpat gribētu uzprasīt arī par Donavas uh, reģionu. Mums būs delegācija, kas dosies uz šo reģionu uh, vēlāk. Bet es gribētu saņemt vairāk informāciju. Man, protams, vēl būtu citi jautājumi, bet varbūt dosim vārdu citiem kolēģiem. Thank you very much, Konstance Krēl. Paldies, Konstance uh, Krēl. Paldies, priekšādātāji. Man ir trīs jautājumi tieši saistās ar šo vidustermiņa izvērtējumu. Mēs esam daudz diskutējuši par to, vai struktūra fondu līdzekļus izmantot dalību valstīs noteiktam nolūkam, vai jums ir informācija, kā dalību valsts šos līdzekļus ir izmantojušas, vai arī šeit ir drīzāk vairāk tādas labas apņemšanās. Visā tad otrs parlamentā mēs runājam par ideju, ka N plus 2 un L, N plus 3 ietvaros neizmaksātā vai neizlietotā nauda varētu tikt izlietota tādējādi, ka to atmaksā atpakaļ dalību valstīm. Nu, kā jūs domājat, vai padomē būtu iespējams panākt vairākumu šai idejai, varbūt varbūt Donavas stratēģijā to varētu izmantot vai citām lietām. Un trešais jautājums. Vai ir jau kādi skaitļi, ko jūs varētu minēt par to, ka nauda un kādā apjomā ir jau tikusi izlietota krīzes pārvarēšanai, teiksim, veicot vienkāršošanu procedūrās vai, vai citus pasākumus. Paldies! Then... Mēs uzklausīsim vēl vienu jautājumu. Romanesku kungam vārds. Kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, uh, Komisāra kungs, es vēlētos vispirms uh, jūs apsveikt par to vai uzteikt par to, ka jūs uzskatāt, uh, ka ļoti svarīga loma ir arī dalību valstu un reģionālām pašvaldības uh, varas iestādēm un uh, ka jūs esat izpratnes pilns par tām problēmām, ar kurām jāsaskarās šīm varas iestādēm. Es gribu runāt par Erasmus programmu, kas ir paredzēta eh, reģionāliem un eh, vietējiem pārstāvjiem. Es savā ziņojumā uzsveru nepieciešamību turpināt īstenot Erasmus programmu reģionāliem un eh, vietējiem pārstāvjiem pārstāvjiem deputātiem. Komisija ir paziņojusi, ka tā neturpinās īstenot šo pilotu projektu. Es gribētu zināt, kādēļ šāds lēmums ir pieņemts, un es arī gribētu saņemt cīkāku informāciju no komisijas par uh, pētī, attiecīgā pētījumā negatīvajiem rezultātiem. Tālāk par uh, budžeta jautājumiem. Es gribētu šeit runāt par komisijas dokumentu par budžetu pārskatīšanu, kas tika publiskots pagājušajā gadā. Komisija izsaka priekšlikumus par līdzēkļu piešķiršanu un par otrā mērķa slēk, eh, svītrošanu un par eh, noteikt noteiktu termiņu ierobežojumu pēc uh, iestāšanās. Es uzskatu, ka šāda pieeja ir grūti pieņemama jaunajām dalību valstīm, un mēs gribētu zināt, kāds ir jūsu viedoklis šajā jautājumā un kurā brīdī mēs varētu atkal sagaidīt uh, dokumentu par budžeta pārskatīšanu un par uh, uh kohēzijas politikas vietu šajā budžetā. Paldies! Thank you. So we would... Paldies. Lūdzu, došu vārdu komisāram atbildēm. Paldies par finansēm vispirms. Es domāju, trešajā ceturksnī vai pēc vasaras brīvdienām vēl īsti nezinu, lēmums vēl nav pieņemts tiks, izstra, tiks prezentēts šis vidustermiņa budžeta izvērtējums vai ziņojums. Un arī reģionālajā politikā sevišķi liela nozīme ir tā saucamajām lielajām donoru valstīm un tās tieši to situāciju un to ieguldījums šeit tiks atspoguļot pirmām kārtām. Uh, Tad par makro reģioniem. Es varētu tā īsumā pateikt, ir trīs. Tā saucamie 3N. Divi ir simpātiski, par trešo vēl diskutē. Pirmie divi ir nu, tādi. O, nē, runa ir par trim nē, no kuriem divi tiek uztvert ar simpātijām, bet trešais bez, tad trešais tas ir atteikums piešķirt finansējumu. Un runa ir par reģionāliem projektiem kaimiņu attiecību ietvaros un arī Donavas šajā stratēģijā, kurā iesaistās kandidātu valstis, te ir, tam ir paredzēts atvēlēt lielu, lielu naudas apjomu, bet nav vēl īsti skaidrības, kā um, nodrošināt sekmīgu, tādu efektīvu īstenošanu. Uh, Un šeit ir vajadzīga sadarbība no dažādiem reģioniem, un ja mums izdosies panākt vienlaicīgu reģionu iesaistīšanos, ar to jau ļoti daudz būs panākts. Donavas reģionā, piemēram, ir ieplānots ūdens attīrīšanas iekārtas. Un ja mēs, piemēram, 1800. kilometrā izveidojam um, šo iekārtu, tad nav jēgas, ja 700. kilometrā ir nākamā vieta, kur uh, netīrie notekūdeņi tiek ievadīti upē bez attīrīšanas. Vai, piemēram, jaunas šosejas um, būve, uh, Ja viena valsts uzbūvē šoseju līdz savai robežai, kāda jēga no tā, ja kaimiņu valsts ir nedomā būvēt šo so šoseju tālāk un, un tā atdurās vienkārši robežā kaut kur. Ir jānodrošina, lai līdzekļi tiktu izmantoti adekvāti, un ja mums to izdosies nodrošināt, lai būtu arī šī labā uh, kaimiņu pārobežu sadarbība, tas vien jau būs ārkārtīgi daudz. Un runājot par naudas izmantošanu, nu, lietojiet to, kas ir jūsu rīcībā jau tagad. Un par Donavas reģionu runājot, šeit ir notikušas dažādas konferences, pagājušajā nedēļā notika konferences Vīnē un Bratislavā, Nākamajā mēnesī notiks Bulgārijā un pēc tam jūlijā Rumānijā un no februāra vidus līdz aprīļa vidum ir notikusi tāda rakstveida konsultēšanās, ievācot atzinumus un ziņojumus, un mēs gatavojam stratēģijas uh, tādu uzmetumu, par kuru lēmumu pieņems Ungārijas prezidentūra. Un pirms nedēļas vai divām runājot reģionu komitejā, es jau teicu, ka šeit reģionālā, reģionālajā politikā subsidiaritāte ir sevišķi svarīga pasākumi, projekti ir jāīsteno tiem, kas dzīvo attiecīgajā reģionā, un tikai tad, ja tas nav iespējams, tad atbildība ir jānodod vienu līmeni augstāk, vienu administratīvu hierarhijas līmeni augstāk, lai īstenotu makro reģionālu stratēģiju. To vislabāk var darīt ja ir jāatrisina problēmas, kas skar tieši šo reģionu, nevis uzticot vietējo reģiona problēmu risināšanu kādam kaut kur augstāk. Par dzīvokļu celtniecību es jums neko vēl nevaru pateikt. N plus 2 un N plus 3 par šo arī vēl nekādu um, indikāciju nav, bet mēs cenšamies. Es redzu jau, kā reaģē deputāti eh, saviem žestiem. Es domāju, ka paliksim pagaidām pie tiem noteikumiem, kas mums ir, un nemēģināsim aptvert neaptveramo. Runājot par iepriekšējiem vai avansa maksājumiem, Tātad 29 miljārdu apjomā šādi avans maksājumi ir veikti, un pagājušajā gadā tie bija 6,2 miljārdi. Tie tika piešķirti piecām valstīm kohēzijas projektu īstenošanai, un šeit kohēzijas politika tika izmantota uh, lai nodrošinātu likviditāti, tekošos līdzekļus par Erasmu. Par Erasmu vēl tiks runāts, un um, pārunas nebūs vieglas, bet jāskatās arī, kā mums iesaistīt budžetam līdzekļus, jo es domāju, ka nevienam nav šaubu par to, cik lielu labumu dod Erasmus programma. Veicinot vietējo un reģionālo politiķu apmaiņu. Un vēl stratēģija 2020 ir attīstījusies, tā ir uzlabota, tā ir pielāgota dienas aktuāli, aktualitātēm. Un es domāju, ka mums arī ir izdevies uh, panākt, lai Eiropas pilsoņi labāk apzinātos, cik liela loma ir kohēzijas politikai. Paldies! Alfonsi, please. Komisāra kungs, paldies par jūsu paskaidrojumiem. Es no savas puses jūtos nedaudz pārsteigts par to, kāda ir nesaskaņa starp to, kā jūs aprakstāt to, kā, uz kādiem nosacījumiem šīs programmas ir izstrādāts, un tagad kāda ir situācija pēc krīzes, kāda šeit ir Uh, kropļojumi konstatējami. Un uh, jūs runājat par korekciju, bet uh, mums ir tāda sajūta, ka šajā starp posmu pārskatā tiešām ir jāizvērtē, kādā veidā šīs programmas tika sastādītas un kā var panākt, lai tās būtu efektīvas arī jaunajos apstākļos un palīdzētu reģionu attīstību nodrošināt pēc manām domām eh, izpildē ir tāds eh, vājais posms, eh, runājot par vides aspektiem. Vairākiem reģioniem ir savas programmas cīņai pret klimata sasilšanu, kas tika izstrādātas gatavoties Kopenhāgenes mm, konferencei, un es domāju, ka uh, vēl bez tā, kas ir veikts kopā ar dalību valstīm uh, uh īstenojošo izvērtēšanu, mēs gribētu, lai notiktu arī konsultācijas ar reģioniem, jo tieši šajā līmenī programmas tiek īstenotas. Paldies, Vlasekungs. Vážený pani komisaři, paní předsedkyně. Paldies, priekšsēdētāji. Komisārkungs. Es eh, arī gribētu iesaistīties šajās ārkārtīgi interesantajās diskusijās, un man ir vairāk jautājumu komisāru kungam. Eh, komisāru kungs, jūs minējāt vairākus ļoti svarīgus elementus, un to starp um, nosacījumu vienkāršo, vienkāršošana ir tīpaši valsts pasūtījumu jomā, jo tur notiek ārkārtīgi daudz dažādu neregulatāšu. Jautājums man ir tāds, vai jums ir kāda informācija par to, cik lielā mērā šis tā sauktais mājas darbs tiek veikts katrā atsevišķā dalība valstī, runājot par ieviešanas struktūru, vai dalība valsts tik tiešām cenšas vienkāršot šo procesu, vai arī tas tomēr ir vairāk komisija un parlamenta ziņā veikt šo vienkāršošanu. Mans otrs jautājums ir par integrēto pieeju. Es tik tiešām uzskatu, ka tieši tādā un efektīvākā veidā vajadzētu izmantot Eiropas uh, līdzekļus. Un tieši tāpēc mans jautājums ir sekojošs. Kādā veidā mēs nākotnē varēsim iestrādāt, integrēt šāda veida pieeja dziļāk un pamatīgāk mūsu politiskajās nostādnēs? Trešais jautājums par nosacījumu saskaņošanu starp dažādām programmām. Šobrīd situācija ir tāda, ka, piemēram, līdzekļi lauksaimniecības uh, fondos sladit. Těžko to potom vysvětlujeme konečným příjemcům. Tā tad e, ir viens fonds, bet e, ir atkal citas programmas, kas e, saistās ar šiem lauksaimniecības līdzekļiem. Tātad nosacījums vajag saskaņot. Pēdējais jautājums par elastību. Jāsaka, šis jēdziens vēl nav skaidri definēts, tāpēc mans jautājums ir tāds, kā jūs izprotat šo elastību nākotnē? Paldies. Lioro, acīm redzot, kungs nav klāt, tad es došu vārdu nākošam runātājam. Afton kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu uzdot pāris jautājumus, kas jau tika pieminēti, un viens no tiem ir vidustermiņa pārskats. Domājot par tālāku nākotni, man ir zināmas bažas. Es zinu, ka Hānkungs jūs jau savā uzklausīšanā skaidrojāt, ka Jūs aplūkojat vairākas valsts, arī Velsu. Velsā, tāpat kā citās dalību valstīs, mēs baidamies, ka uh, šī termiņa beigās tomēr finansējums nebūs pieejams. Jūs minējāt, ka ja vien nebūs lieli līdzekļi, es saprotu, ka ir pāri vēl kaut ko šobrīd plānot, bet vai jums šobrīd, tagad amatā esot vairākus mēnešus, ir tāds tālāks skatījums? ņemot vērā to, ko arī citi kolēģi minēja par to, kāda ir situācija komisijā, kolēģijā. Es gribētu saņemt jūsu interpretāciju par to, kāda šobrīd ir virzība. Paldies, un Stavrakakis kungam vārds vēl. Thank you very much, Mrs. President. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es izteikšos pavisam īsi. Man ir divi konkrēti jautājumi. Komisāra kungs, vai jūs esat pārliecināts, ka jūsu skatījums uz nākotnes kohēzijas politiku uh, tiks ņemts vērā komisijas uh, priekšlikumā nākošajam uh, finanšu ietvaram? Tātad vai tam, tam tiks piešķirta svarīga pozīcija? Un otrais jautājums. Kohēzijas politika, protams, ir būtiska, bet tāpat arī mūsu energo neatkarīguma nodrošināšana, tāpat arī cīņa pret klimatiskajām izmaiņām, tāpat uh, stratēģija 2020. Veicot budžeta pārskatu, kā jūs ierosināsiet rast papildus finansējumu klimatisko izmaiņu darbam un uh, energo uh, pašpietiekamības nodrošināšanai? Vai vajadzētu uh, iet augstāk par šiem 1,24% noteiktiem griestiem uh, šīm politiskajām nostādnēm? Ja ir nepieciešams līdzeklis noņemt kaut kur citur, tad kur? Paldies! Un tagad atkal dosim vārdu komisāram sniegt atbildes uz jautājumiem. Yeah. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Äh, Paldies, priekšēdētāji. Alfonsī kungs vispirms. Piemēram, pagājušajā gadā apmēram 80 darba programmas vai operacionālās programmas tika pieņemtas un pielāgotas ņemot vērā vajadzības, kas tika atklātas reģionos, jo nav tā, ka šīs operatīvās programmas, ka tās vienreiz ir tikušas pieņemtas, ir tā kā kaltas akmenī. Tur, kur ir pamatotas, pamatotas vajadzības, tur operācijas vai darbības arī tiek veiktas. Un, protams, ka mēs ņemam vērā strateģisko dimensiju katrā gadījumā. Par vides projektiem es jau runāju ievadā. Ja te reģionālā politika nav vainīga pie tā, ka tie netiek īstenoti, bet gan iemesls ir tas, ka vides likumdošana nav saskaņā attiecīgajā dalībvalstī ar Eiropas Savienībā nolemto un nav juridiskā pamata. Naudu nav iespējams apgūt un izmantot. Ir jānodrošina Turklāt es nerunāju tikai par jaunajām dalību valstīm. Attiecīgās Eiropas Savienības normas ir jāievieš likumdošanā. Ar kolēģi Potočņiku es šo jautājumu esmu pārunājis, un viņš mani atbalsta šajā jautājumā un abiem ģenerāla direktorātu vadītājiem arī ir uzdots panākt sadarbību savā starpā, lai vides projekti, kā teica Cavar Kakisa kungs, tie ir ļoti nozīmīgi, ļoti nozīmīga mūsu mērķu tāda daļa. Par, par valsts iepirkumu. Tiešām šeit sadarbojoties ar tirgus ģenerālu direktorātu, mums ir jāskatās, kādas vēl ir iespējas Mēs šo to jau esam paveikuši vienkāršošanā, sevišķi vienkāršojot piešķiršanu uh, projektiem, kas ir neliela apjoma, un ir jāskatās, kādi kāds ir efekts un kā nauda tiek izmantota. Šeit mēs neko vēl tā uzreiz novērtēt nevaram. Uz papīra viss it kā izskatās ļoti labi. Un es vēlreiz atkārtoju, vienkāršošana valsts iepirkuma jomā nedrīkst novest pie tā, ka mēs atkārtojam pagātnes kļūdas. Šeit ir jānodrošina līdzsvars par integrēto pieeju. Es mēģinu to nodrošināt tādējādi, ka iesaistītos kolēģus un kolēģis es iesaistu pēc iespējas agrākā posmā, ne tikai īstenojot programmu vai izstrādājot, bet es aicinu kolēģus iesaistīties arī programmas īstenošanā, uzraudzībā, un tas ir vajadzīgs, lai prioritātes būtu tiktu mainītas, ja tas ir nepieciešams, bet kopējais rezultāts um, tiktu panākts. Un es domāju, ka mūsu rezultāts ir tomēr tīri labs, un tieši To var teikt tāpēc, ka attiecīgajos vai konkrētajos projektos sasniegtais saskan ar vispārīgajiem stratēģiskajiem mērķiem. Un komisāriem un komisārēm ir jādarbojas vienoti Un ja varbūt arī gadījumi, kad nu, kāds, kādas eh, savas individuālās intereses vai sava individuālā resursa intereses ir jāpaliek malā. <clears throat> Um, lauksaimniecības vai lauku reģionu attīstībā tieši trešajā un ceturtajā asī. Te, es domāju, noteikti ir iespējams vēl daudz ko uzlabot, bet es negribētu tagad uzsākt debates par kompetenci, kas kuram ir jādara. Es domāju, ka mums ir nozīmīgāki jautājumi, ko apspriest. Par vidusposma ziņojumu arī tur mēs iesaistīsimies. Baftona kunga jautājumu. Es īsti nesaprotu, kāpēc jūs domājat, ka Velsai nebūs piešķirti līdzekļi. Jautājums ir par to, vai Velsa spēs, vai vēlēsies, vai gribēs pieteikties uz tiem. Un es šeit neredzu nekādus šķēršļus par enerģētiku un apgādes drošību un nākotnes budžetu. Varbūt jūs būsiet ļoti pārsteigti, bet es neko konkrēti jums nevaru pateikt, jo es domāju, ka pat budžeta komisārs jums par to neko tuvāk pateikt nevarēs. Protams, ka mēs visi ceram un gaidam, ka nauda tiks piešķirta vairāk un ceram arī, ka komisāri labi sadarbosies savā starpā, um, īstenojot kopējīgus mērķus. Un ļoti būtiski ir, lai īstenojot iecerēto, um, mēs neaizmirstu par ilgtspējību, un tas attiecās gan uz satura jautājumiem, gan integrēto pieeju. Un tikai kopā mēs varam panākt to, ko gribam sasniegt. Paldies! Merci, Madame la Présidente. Paldies, priekšsēdētājs kundze, komisārkungs. Man ir tāds uh, īsts jautājums. Ko jūs domājat par kohēzijas politiku pēc 2013. gada attiecībā uz uh, trūcīgākajiem reģioniem un kādus instrumentus līdzekļus uh, izmantosim, lai cīnītos pret šo fenomenu? Paldies! Šreters kundze, pēc tam Tremanopuls kungs. Komisār. Paldies, komisār kungs. Pirmais jautājums par to, ko jūs jau teicāt, par lieliem projektiem un vides likumdošanu. Jūs teicāt, ka ir dalība valsts, kas nav ieviesuši Eiropas Savienības noteikums. Vai tas nozīmē, ka viņas nepilda šos noteikumus, un tas nozīmē, ka lielajos projektos, ka tā tos nevar īstenot un kādas sekas tas atstājas komisiju, kā komisija atskaitīsies. Tagad par strateģiskajiem ziņojumiem. Jūs teicāt, ka daudzos ziņojumos no dalību valstīm runa ir par partnerību. Kā komisija šeit cīnās pret trūkumiem. Un trešais jautājums arī par strateģiskiem ziņojumiem. Par ESF. ESF šeit tika pieminēts, bet EFRE netika. Kas tika atbalstīts EFRE ietvaros? Paldies! Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ε, <clears throat> κύριε Επίτροπε. Paldies, priekšsēdētāji. Saka Tremona Pūskungs, es gribētu runāt par reģionālo politiku, par tās dažiem aspektiem, un gribu atsaukties uz diviem eh, faktiem komisijas strateģiskajā paziņojumā šai sakarībā. Runājot par enerģētiku un par uh, strateģiskajām vadlīnijām kopienas līmenī. Jāsaka, ka īpašs progress nav bijis un daudz dalību valstis. Nav īpaši pavirzījušās uz priekšu un krietni vien atpaliek. Šo valstu grupā ir arī mana valsts Grieķija. Runājot par kopējo investīciju apjomu vides jomā, jā, arī šajā jomā īpaši progress nav bijis. Runājot par kopienas strateģiskajām vadlīnijām, mēs esam nodrošinājuši 21%, un ir tāpat laikā valsts, arī Grieķija, kurām ir, zinām, kavēšanās šo plānu ieviešanā. Tālāk runājot par atkritumiem, atkritumu pārstrādi. Grieķija ir nodrošinājusi tikai 5% mērķi, citās valstīs tas ir 27% runājot par piesārņoto jomu atveseļošanu, atkal ir valsts, kuras krietni vien atpaliek, runājot par riska novēršanu. Riska profilaksi ir valsts, kurās ļoti maz uh, līdzekļi tiek izmantoti, un atkal Grieķīte ir viena no pēdējām. Un visbeidzot, runājot par projektu izvērtēšanu, sociālās infrastruktūras eh, ziņā, teiksim, par skolām, medicīniskās aprūpas centriem, ir sešas valstis, kuras ir sasniegušas rezultātus virsvidējiem, un ir vēl piecas valstis, kuras atkal ir eh, ļoti atpalikušas, un atkal Grieķija ir viena no tām. Mans jautājums tā tad ir sekojošs, kāpēc šīs valstis atpaliek, kā mēs varētu kompensēt visu šīs eh, kavēšanās un nobrīdus, un ko jūs plānojat darīt, lai nodrošinātu, ka notiek kaut kāda virzības priekša. Paldies! Dank, um... Kungam vārds. Paldies, komisārkungs. Jūs runājat par jauniem finansēšanas modeļiem un līdzsvaru starp finanšu līdzekļu pielāgošanu un vajadzībām. Mēs zinām, ka katram reģionam ir sava specifika, savas iezīmes, un tāpēc mēs domājam, ka vislabāk būtu piešķirt attiecīgos vajadzīgos finanšu līdzekļus, lai panāktu lielāku efektivitāti. Man ir jautājums par to, vai Eiropas Savienībā jau ir tāds saraksts ar vajadzībām, un vai tās ir kvalificēt, klasificētas pa valstīm vai pa reģioniem, un vai finanšu instrumenti tiks pielāgoti attiecīgajām īpašajām vajadzībām, un ja jā, tad kad? Paldies. Rika Maner, paldies, priekšsēdētāji. No savas puses es arī gribētu pateikties par jūsu ļoti labo stāstījumu un par to, cik labi atbildējāt. Man ir trīs jautājumi. Jūs atsaucāties uz šiem makroreģioniem. Es gribētu precizēt. Kāds ir jūsu ilgtermiņa skatījums attiecībā uz šiem makroreģioniem? It īpaši uz saikni starp šiem makro reģioniem un reģionālas attīstības programmām. Es te domāju par to, kas jau ir izdarīts, piemēram, Baltijas jūras jomā, un es gribētu arī, lai jūs sīkāk pastāst par finansējuma pusi. Tātad, kāda ir jūsu ilgtermiņa plāni un uh, kāda, kā es teicu, ir šī saiknes starp vienu un otru? Un tālāk vēl par šiem pašiem makro uh, reģioniem. Baltijas jūras reģions. Jūs zinat, ka uh, šis ir makro reģiona tāds kā pilotu projekts, ārkārtīgi liels un būtisks, uh, tīri izmērziņā, un tieši tāpēc būtu uh, labi, lai mēs ļoti uzmanīgi no komisijas puses sekotu tam, kā viss norisināsies. Uh, Es ceru, ka no jūsu puses uh, būs uh, dokuments, kurā būs uh, apskats, kā tas viss notiek, jo šobrīd mums nav šī situācija un šī projekta virzība nav īsti skaidra. Trešām kārtām. Jūs zinat, kā 74. pants Lisabonas līgumā nosaka reģionālo politiku ka tā ir jātiecina uz visiem Eiropas Savienības reģioniem un arī uz visatālākiem, vismazāk apdzīvotiem uh, reģioniem. Uh, ko jūs paredzat darīt šai jomā, vai jūs ņemsiet vērā šos reģionus? Paldies, un vārds tagad atbildiem komisāru kungam. Ja zum Thema par kohēzijas politiku, kas ir saskaņā, tātad pēc 2013. gada, par to es jau daudz esmu runājis, un tā ir jāturpina, protams. Es nemaz vēl neesmu tik tālu nonācis, lai varētu runāt par kaut kādiem periodiem šai politikai ir jābūt nepārtrauktai. Protams, ir jāveic izmaiņas saturā un jāveic kontroli, jāskatās, vai efekts ir vēlamais, vai lietas notiek tā, kā vajag. Bet es nedomāju, ka laiku pa laikam ir jāapšauba kohēzijas politika vispār, jājautā, vai tā ir vajadzīga vai nē šīs politikas princips ir tāds, kas būs spēkā arī nākotnē, un tā būs nepieciešama uh, arī pārredzamā nākotnē, un kad kaut kas ir paveikts, tad tā vietā nāk jauni uzdevumi, un tas pēc manas saprašanas uh, ir Eiropas politikas princips viens no galvenajiem, tāpēc man jau labāk patiktu, ja mēs atbrīvotos no šīs pieejas, ka mēs sadalām laiku septiņu gadu periodos un skatāmies, uz tiem, uz katru atsevišķi. Tagad par lielajiem projektiem. Ja šeit nav nodrošināta saskaņa ar dalībvalsts likumdošanu, tad komisija nevar tos īstenot. Tāpēc es vēlreiz uh, atkārtoju, vides ģenerāla direktorāts zina, kas ir jādara, bet priekšnoteikumi vides projektu īstenošanai ir jārada dalību valstīs. Un pārējais periods ir tikai pārējais periods, tas jau nevar ievilkties bezgalīgi, bet ja mēs atkal un atkal redzam, ka Eiropas Savienības noteikumi nav ieviesti likumdošanā, tad tur mēs nevaram piekrist projektu īstenošanai kā komisāri. Tagad par sieviešu iesaistīšanu EFRES projektos. Uh, Eh, manuprāt, šeit skaitļu vēl nav. Šķiet, ka runa parasti tomēr ir par institūciju atbalstu, tātad finansējumu, kas tiek piešķirts noteiktiem um, no nu, tādām institūcijām vai organizācijām. Un es nezinu, vai šeit ir iespējams veikt tādu sadalījumu pa dzimumiem un to izvērtēt. Par krīzi par Grieķiju. Šeit liela nozīme būs, protams, tam, kā Grieķija tiks galā ar krīzi. Un ja mēs publicētu tādu sarakstu, kurā būtu valstis, tad, nu, protams, būs valstis virsvidējā un valstis zemvidējā rādītāji, bet šādi saraksti, eh, to uzdevums parasti tomēr ir motivēt tos, kas varbūt ir uh, publicēšanas brīdī zem vidējā. Un arī tas jau ir tāds labs uzdevums, kam varētu būt arī savs efekts, bet mēs cenšamies veicināt kapacitāšu attīstību, tad, piemēram, administratīvās kapacitātes attīstību Grieķijā, un tieši Grieķijā finanšu dimensija šobrīd ir ļoti nozīmīga, tāpēc es neslēpju savu viedokli un teikšu, ka es domāju, ka struktūra fondu naudas piešķiršanas, nu, tāda kā apturēšana, tas nav galējais līdzeklis. Šī nauda ir jāizmanto arī, lai palīdzētu Grieķijai atkopties no ekonomiskās krīzes. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu noteiktām vajadzībām, datu par to, kurai valstī tieši kādām vajadzībām līdzekļi ir vajadzīgi, nu šādu datu vai šādu sarakstu mums nav attiecīgajā tekošajā periodā. Mēs esam paredzējuši desmit reiz vairāk naudas nekā iepriekšējā periodā Tātad viena miljārda dēļ mums vietā mums ir 11 miljārdi tekošo programmu īstenošanai, un tas ir, protams, ļoti liels lēciens, bet mums ir jāskatās arī uz budžetu kopumā. Un jāatzīst, ka komisija varbūt šeit vai citi komisāri varbūt uz šo lietu skatās mazliet savādāk nekā es ar savu nelielo pieredzi kā komisārs, jo līdz šim esmu darbojies vairāk privātajā ekonomikā. Es nedomāju, ka mūsu pieeja būs tāda, ka mēs dalību valstī uh, norādīsim, izmanto šo naudu tam un tam, un citai valstī norādīsim kaut ko citu. Mēs drīzāk skatīsimies uz to, kādu projektu īstenošanai attiecīgā nauda vai attiecīgie līdzekļi ir piemēroti. Ja es, piemēram, runāju par šosejas būvi, tad finansējumu ir iespējams atgūt, ieviešot nodokli par šo šosejas izmantošanu. Šeit ir dažādi finansējuma atgūšanas ceļi. Tas ir atkarīgs no tā, par kādu projektu mēs runājam, kāda ir projekta daba un tā saturs. Uh, Un vēl mums ir arī jāskatās, kā šie publiskās. Publiskā un privātā partnerība, kā tā darbojas, piemēram, firmas vai uzņēmumi, kam ir jāgūst peļņa, uh, tie, tos ir grūti piesaistīt projektiem, kuru īstenošanai ir atvēlēti 30 gadi, jo privātam uzņēmumam, uzņēmumam ir vajadzīga lielāka drošība. Un, bet tie visi ir jautājumi, par kuriem var runāt. Vēlreiz par makro reģioniem. Uh, Tās ir iniciatīvas tā saucamo bottom-up pieeju. Un jūs zināt, ka šo makro reģionu ideju netrūkst, to ir vairāk nekā desmit katrā ziņā. Es domāju, ka mums ir jāskatās, kā šo makro reģionu ideju var īstenot praktiski. Apvien uh, Baltijas jūras reģiona stratēģiju par to 2011. gadā tiks prezentēts pirmais ziņojums, proti par to, kā ir tikuši īstenoti projekti un vai ir vērojama arī ilgtspējība. Es ceru, ka es atbildēju uz visiem jautājumiem. Cienījamie kolēģi, vēl 13 eh, kolēģi grib izteikties, kas grib uzdot jautājumus, un mums ir palikušas vairs tikai kāds 10 minūtes jums visiem un komisāram atbildēm, tāpēc es gribētu lūgt visus, lūdzu, lūdzu, izsakieties īsi, un eh, arī atbildes sniegt eh, komisāram grib lūgt ļoti īsi. Uh, Tātad tagad došu katram jums pusminūti uzdot jautājumu un lūdzu neizsakiet komentārus, jo pretējā gadījumā mēs, eh, mums nepietiks laika nākošam darbkārtības jautājumam, kas ir ļoti svarīgs. Un es ceru, ka komisāra kungs varēs atgriezties pie mums vēl kaut kad līdz vasarai, lai mums būtu vēl viena viedokļa pārmaiņa, apmaiņa. Tātad lūdzu, eh, došu vārdu septiņiem kolēģiem, izteikties ļoti, ļoti īsi un pēc tam pārējiem septiņiem. Jā, Frau Vorsitzende, sehr geehrter Kommissar. Paldies, priekšēdētāji! Paldies, ka jūs runājāt par inovācijām un par to, ka par to būs arī ziņojumi. Man ir jautājums par līdzekļu piešķiršanu, par efri. Mēs dzirdam, ka tomēr ir arī grūtības šajā finansējuma piešķiršanā, vai jūs varat mums pateikt, kuros reģionos tad ir šīs grūtības un vai jūs varat mums piešķirt šādu informāciju? Un runājot par jau pagājušo periodu, kurā auditoru tiesa eh, revīzijas palāta ir sniegus savu novērtējumu. Kā jūs vērtējat turpmāko? Obermajer kungs, paldies! Paldies! komisāra kungs, man ir lūgums un arī jautājums, vai kolēģi no valstīm, kas iesaistās Donavas stratēģijā, varētu mūs iepazīstināt ar visiem projektiem, ko tur ir paredzēts īstenot, lai mums būtu informācija lai mēs zinātu, kas tur īsti ir paredzēts. Es domāju, ka tas būtu visiem kolēģiem ļoti interesanti šajā komisija, komitejā. Un vēl jautājums, es varbūt ne visu sapratu, reģionālā atbalsta samazinājums. Kā jūs domājat? cīnīties pret tiem, kas pārkāpj deficīta noteikumus vai, un tieši runājot par Grieķiju, jūs teicāt, ka šeit ir vajadzīgas īpašas um, investīcijas un investīciju vietā varbūt pat piešķirt finanšu līdzekļus, kas nav, ko nav nepieciešams atmaksāt. Kā tad tas iet kopā ar to, ko teica komisārs Rēns? Jo mēs taču esam dzirdējuši, ka tie, kas nepilda normas attiecībā uz budžeta deficītu, ka viņiem palīdzība tiek samazināta. Paldies, godātais komisāra kungs. Ko komisija grasās darīt, lai pieņemtu 30 programmas? no šīm 430 programmām. Visas programmas tajās ir iesaistītas dažādas valstis, tās ir teritoriālas programmas. Otrs jautājums. Tagad mēs esam N plus 3 periodā, un mans jautājums ir mūsu temps vai ātrums tagad ir divreiz lēnāks nekā laikā no 2000 līdz 2006 gadam tieši līdzekļu apgūšanā. Vai jums ir kāda programma, kā uzlabot šo situāciju, šo naudas apgūšanas ātrumu? Ko jūs darīsiet, ja šis temps joprojām paliks lēns? Un pēdējais jautājums, kā īsti ir ar šo Barkas ziņojumu. Kas ar to notiks tālāk? Paldies! Dziękuję bardzo, panie komisarzu. Zwrócił pan uwagę. Paldies! Jūs norādījāt uz faktu, ka dalību valstīm vajadzētu ieviest kohēzijas politikas mērķus. Un es saprotu, ka tas tā arī notiek. Es gribētu zināt, cik lielā mērā dalībvalsts ir paudušas apņēmību kohēzijas un reģionālās politikas jomā. Es šeit nerunāju par Eiropas Savienības finansējumu, bet par uh, valstu pašu uh, apņēmību nodrošināt līdzfinansējumu. Ja mēs eh, spēsim pareizi izvērtēt šo darbu, tad tas mums dos tālākas idejas un aplēs turpmākam darbam. Šobrīd man vērojumi ir tādi, ka mēs uh, tikai raugāmies uz Eiropas Savienības sniegto finansējumu citās valstīs, ne tīpaši vecajās dalību valstīs. Stratēģija 2020 tiek ieviesta tikai balstoties uz pašu dalību valstu budžetu, bet ja tas tā turpināsies, tad uh, mums var uh, būt lielāku, neatbil, daudz neat, vairāk neatbilstību. Paldies, saka Ulbrecht kungs. Man ir viens ierosinājums. Pirmām kārtām 2007. līdz 2013. gada pol politikas nostāļu ieviešana. Vai jūs domājat, ka būtu nepieciešams izmaiņas ieviešanas sistēmā šī paša ieviešanas perioda laikā? Tātad vai vēl papildus izmaiņas būtu nepieciešams? Otrs jautājums. Kā ir ar Eiropas uh, sociālo fondu? Vai uh, komisāra kungs, jums ir uzskats, ka šo, šim, šim fondam vajadzētu būt ietvertam kohēzijas politikā? Un kā ir ar uh, piekto ziņojumu? Vai mēs varam paredzēt, ka būs jau gatavs uh, priekšlikums turpmākiem gadiem vai arī tikai tādi sākumā pieņēmumi? Un viens ierosinājums, komisāra kungs, mums tik tiešām ir nepieciešams, lai ļoti skaidri tiktu izskaidrota stratēģija attiecībā uz Baltijas eh, jūras eh, valstīm un Donavas reģionu. Ir ārkārtīgi daudz cerību uh, saņemt finansējumu, tā tad ir nepieciešams skaidri to visu definēt. Vai mēs šeit runājam par jaunu stratēģiju, vai arī tā būs jauna stratēģija trešajam, trešā mērķa valstīm. Paldies, komisāra kungs, saka Bosnāra kungs, mobilitāte un. Mēs saskārāmies šeit ar šo vulkānu izvirdumu un pelnu radīto ietekmi. Tas radīja milzīgus zaudējumus Ķīna tāpat laikā veic milzīgas infrastruktūras projekts, būvē dzelzceļus, tāpat arī ASV. Vai jūs varat iedomāties, ka nākotnē kaut kad Eiropas Savienība uzsāktu šādus lielus infrastruktūras projektus? kā piemēram TGV vilciena, ātrvilciena līnijas uz uh, Vīnu, Bukarestu, uz Melnās jūras reģionu un līdzīgas reģionus, lai uzlabotu mūsu savietojamību tieši dzelzceļu ziņā, lai mēs varētu pārvietoties pa zemi, tātad kā jau mēs redzējām, kāda bija priekšējā krīze. Paldies, komisār, paldies un vārds tagad komisārkungam, lūdzu atbildiet pavisam īsi. Um, efre, um, absorpcija. Es centīšos par efres absorpciju. Uh, Es nevaru atbildēt kopumā. Tas ir atšķirīgi reģionos un arī viena reģiona ietvaros ir atšķirības. Kopumā mēs tomēr redzam, ka projekti pētījumu un inovāciju jomā ir sevišķi populāri un arī mazo un vidējo uzņēmumu atbalsts ir tiek daudz pieprasīts. Un šeit kā es jau teicu, vairāk trūkumu un kavēšanos ir lielo projektu jomā. Par Barkas ziņojumu, es nezinu, vai Hībneres kundze zina, ir lietas kursā, bet darbs ar šo projektu tiks turpināts Notiks arī konferences ar visām iesaistītajām pusēm, kurās tiks runāts par pieredzi, par pieredzes apmaiņu, vēlreiz par Donavas reģionu. Arī šeit ir daudz dažādu priekšlikumu. Mērķis ir izveidot vienotu stratēģiju, koncentrējoties dažādām, nedaudzām lielām tēmām un neļaut visai šai stratēģijai um, izplūst pārlieku. Reģionālās problēmas nevar uh, atrisināt, pie, uzticot tās makro reģioniem. Tās ir jārisina uz vietām, bet ir nepieciešama sadarbība makro reģionu līmenī, lai vajadzības gadījumā uh, divpusējus konfliktus varētu atrisināt vieglāk nekā to ļauj makro reģionu pieeja. Obermaier kungs par tiem, kas pārkāpj deficīta um, noteikumus. Es neesmu neko teicis par palielinātu finansējumu uh, Uh, valstīm, kam ir liels deficīts. Es tikai teicu, ka struktūrālais finansējums, struktūra fondu finansējums ir jāturpina tāds, kāds tas ir bijis līdz šim visplašākajā nozīmē, Un šeit pastāv dažādas iespējas iejaukties, um, sodot tos, kuriem deficīts ir pārāk liels, bet kopumā es domāju, ka reģionālo fondu līdzekļi ir domāti reģionu attīstīšanai. Un es negribētu tagad atstāt iespaidu, ka tie, kas nespēja turēties budžeta deficīta ietvaros, saņem apbalvojumu pēdiņās par to, proti lielāku finansējumu. Tā gan nav, šīs lietas ir jānošķir. Par teritoriālo kohēziju. Nu, projektu īstenošana tagad notiek aktīvāk. Par līdzfinansējumu ir skaidrs, ka ir jāizmanto šis papildināšanas princips, bet tas nav līdzfinansējums, tas ir Tas ir kaut kas cits. Un šis projekts jau no paša sākuma bija tāds ļoti ambiciozs, un es domāju, ka pirms finanšu krīzes beigām mēs diez vai varēsim rēķināties ar nepieciešamo līdzekļu piešķīrumu. Mums ir 30 dažādas projektu paketes par kolēģi Andoru. Sociālais fonds arī turpmāk būs viens no struktūra fondiem, un šeit nekas nemainīsies, un par kohēzijas ziņojumu tajā būs informācija par kohēzijas politikas nākotni, bet ņemot vērā nākotnes dimensiju, tas pirmām kārtām tomēr būs priekšlikums diskusijai, kurā, protams, atspoguļosies arī reālā situācija. Un pēdējais jautājums par ātrvilcieniem. Šeit tas nav pirmām kārtām komisijas uzdevums īstenot šādus projektus. Uh, Te ir tas, par ko es runāju iepriekš. Atslēgas vārds ir efektivitāte un makro reģioni. Ja mums izdosies vienlaikus, tad panākt, ka projekti vienlaikus tiek īstenoti, un mēs varēsim nodrošināt, ka val, ja vienā valstī iet ātra vilciens, tad arī otrā viņš ir ātra vilciens, tad uh, um, mēs varam rēķināties ar pozitīvu rezultātu. Paldies! Uh, Tā tad uh, gribu uh, aicināt tos, kas var atteikties no sava jautājuma, atsakaties, ja nē, tad pusminūte maksimālais laiks jautājumu uzdo, uz, uzdošanā. Tātad Sēmons Pīters. Paldies, priekšstādātāji! Es gribētu runāt par reģionālo attīstību. Mums ir bijuši Urban One un Urban 2 projekti, un tie devuši ļoti interesantus rezultātus. Bija paredzēts šos projektus integrēt, tātad eh, padarīt par tādām regulārām eh, reģionālās attīstības programmām raugoties uz to, kāds ir sociālais aspekts un reģionālais aspekts, bet tā, tā kā es teicu, šos projektus bija paredzēts integrēt. Bet lielākā daļā reģionu Vācijā Cik es zinu, tas nav noticis, vai? Tas joprojām paliks kā tāds uh, dārgs eksperiments, kur rezultāti nekad netiks ieviest praksē, vai būs tā? Vai arī būtu iespējams noteikt, ka obligātu šīs prakses iestrādāšu reģionālajā politikā. Kas jums par to būtu sakāms? Un otrām kārtām par reģionālo sadarbību dalību valstīs. Mums ir saikni starp uh, pilsētu teritorijām Iniciatīva hier für diese Schnittstellenproblematik. Apkārtējo ter teritoriju. Vai jūs domājat, ka šī intervejs, šī saskarnes būtu iespējams? Un trešām kārtām dalība valsts iekšienē. Bieži vien ir tādas zonas, kuras uh, ir plašākas, uh, ja mēs salīdzinām ar šo Briseles definējumu piemēram, reģioni, kas ir, uh, ietver trīs uh, federālās valsts Vācijā ir grūti uzsākt projektu, kurā ir iesaistīts šīs, šīs trīs federālās pavalstis. Tas reizēm ir grūtāk nekā sadarboties ar citām dalību valstīm. Vai jūs varētu paredzēt, kā šādu projektu būtu risinām nākotnē? Paldies, priekšsādētājs kundze, komisāra kungs, paldies, ka ieradāties Francijā tūlīt pēc uh, viesuļu vētras. Mēs to augstu vērtējam, šo faktu. Man ir uh, trīs uh, lietas, uh, ko es gribētu noskaidrot. Pirmkārt, es īsti nesapratu par Erasmus un vietējiem pārstāvjiem. 2008. gadā tika sastādīt ziņojums, kurā ļoti pozitīvi tika vērtēta šī programma vietējiem pārstāvjiem, bet es. Uh, dzirdēju, ka Ekotek, Ekoris konsultācijas sabiedrība ir uh, veikusi analīzi un izvērtēju šīs politikas uh, pamatotību, un pirmie šīs analīzes rezultāti bija drīzāk pozitīvi, un es gribētu zināt, kāda ir situācija šobrīd, un kā jūs vērtējat šo Erasmus programmu vietējiem politiķiem. Uh, Otrakārt, uh, pilsētu politika. Jūs teicāt, ka jūs esat apņēmības pilns īstenot tādu patiesu pilsētu politiku, ko, uh, to jūs teicāt stājāt, stājoties amatā. Tagad es gribētu zināt, kāda ir virziena šai pilsētu politikai, kāda izstrādāt. Un trešais jautājums par uh, informētību. Es uh, jau ilgstoši uh, Francijā strādāju pie uh, Eiropas struktūra fonda izmantošanas reģionālajā politikā, un es varu apliecināt, ka tas palīdz konkretizēt Eiropas iesaistīšanos mūsu reģionos, un es domāju, ka tas palīdz tuvināt pilsoņus uh, Eiropas mērķiem. Protams, šo politiku ir grūti īstenot, tā ir sarežģīta un dažkārt uh, ir uh, to grūti īstenot, jo šie, šie projekti ir ļoti smagnēji un varbūt arī to tēls nevienmēr ir pozitīvs. Mēs uh, vēlētos, lai būtu atklātība, caurskatāmība, bet tai pašā laikā mums nevajag pārspīlēt šīs kontrolas, jo, ja ir pārāk daudz kontrolas, tad vairs nekas nenotiek. Ja ir pārāk smagnējas procedūras, tad tās apdraud arī šīs reģionālās politikas pozitīvo tēlu mūsu reģionos. Paldies! Kalenbachs kundze. Herzlichen Dank, Frau Präsidentin, Herr Kommissar. Paldies, Es piekrītu iepriekšējai runātājai. Kohēzijas politikā, kā jau komisārs teica, mums ir lab vajadzīgs labāks mārketings. Un katrs no mums zina, kāda nozīme ir kohēzijas politikai, bet ja mēs pajautājam kādam cilvēkam uz ielas, nu, kas ir reģionālā politika, tad neviens neko nevar pateikt. Ir jāmāk tomēr pārdot mūsu tas, ko mēs piedāvājam. Un ja mēs gribam, lai cilvēki mūs atbalstītu nākotnē un atbalstītu kohēzijas politiku un lai mūs atbalstītu uh, donoru valstis, tieši lielās donoru valstis, mums ir skaidri jāpasaka, ka mēs nevis nodarbojamies ar sponsorēšanu, bet gan ar investīcijām. Turklāt nevis investīcijām reģionā, bet no šīm investīcijām galu galā labumu gūs visa Eiropa un katrs Eiropas iedzīvotājs. Un šī doma ir jāpopularizē, lai mēs sekmīgāk varētu īstenot savu politiku un labāk varētu to paskaidrot uh, Eiropas pilsoņiem. Paldies! Jo... Patriks Tirolīkungs atsimredzot nav klāt. Josefs Matula. Nē, ir tomēr Tirolīkungs. Les négociateurs de la Commission sont actuellement en train. Eh, Komisija sarunvedēja šobrīd beidz darbu pie uh, tirzniecības nolīguma ar Kolumbiju un Peru, kas apdraud mūsu Karību reģionu intereses. Es vēlētos, lai Eiropas Savienības uh, Uh, ko, uh, tirzniecības politika neapdraudētu mūsu reģionu attīstību. Un tādēļ man ir trīs jautājumi. Pirmkārt, kāda jēga izstrādāt 2020. gada stratēģiju, ja nav nekādas uh, saskaņotas rīcības? Otrakārt, vai uh, tiešām šī uh, konsultācijas ar komis, komisijas iekšienē ir reāla un, ja jā, tad kādā mērā tā notiek? Paldies. Es gribētu uzdot tikai vienu jautājumu, saka Matos kungs. Uh, mēs, Eiropas parlamenta deputāti, bieži vien uh, uh, kritizējam Eiropas komisiju un sakam, ko mēs vēlētos panākt. Un mēs uh, ceram uh, tā pašā laikā uz ļoti labu sadarbību ar Eiropas komisiju. Un uh, jautājums ir tāds, ko jūs sagaidāt no mums, Eiropas parlamenta deputātiem, un konkrēti runājot par elastību attiecībā uz struktūra fondu izmantošanu, ko jūs pieminējāt. Uh, komisāra kungs, uh, kohēzijas politika ir ļoti svarīga Eiropas Savienībai, un šī politika ir vērsta uz vidēja un ilgāku termiņu. Lai īstenotu šādus Eiropas uh, projektus, 2020. gada stratēģijā ir jāliek uzsvars uz kohēzijas politiku. Un tā ir patiešām jāiestrādā šajā stratēģijā, jo ar šādas politikas starpniecību mēs veidojam Eiropu, Eiropas integrāciju īstenojam, un ir svarīgi piesaistīt gan reģionālās, gan vietējās pašvaldības. Man ir jautājums, vai jūs esat domājuši par tiem instrumentiem, kurus varētu izmantot uh, vietējā un reģionālā līmenī? Paldies, komisār kungs. Jūs uh, runājāt par, par to, cik uh, svarīgi ir uh, ilgtspējīga politika, bet pašmērķis jau nav iztērēt naudu, ir jādomā par solidaritāti. Februārī mēs piedzīvojām dabas katastrofu, bet uh, mēs nejūtām īstu solidaritāti. Jūs runājat par palīdzības sniegšanu. Pagājuši nedēļ Portugāli pa, informēja komisiju par postījumu apjomu 1,8 miljārdi eiro apmērā tas ir aprēķināts. 2000. 2008. gadā mēs saņēmām uh, 938 miljonus eiro, un tagad šādā uh, dabas katastrofā zaudējumi pārsniedz to, ko mēs esam saņēmuši no struktūra fondiem uh, sešu gadu laikā. Uh, Mums uh, būs nepieciešams likvidēt šos postījumus, veikt rekonstrukcijas darbus, veikt uh, irigāciju un mēs uh, saņem, ir paredzēts, ka mēs šiem mērķiem saņemsim 300 miljonus eiro. Uh, vai tā ir atbilstoša solidaritāte Eiropas Savienības līmenī? Salīdzinot to visu ar uh, postījumu apjomu, šis uh, apjoms ir neliels. No solidaritātes fonda šeit ir runa par 30 miljoniem. Mēs ne tikai cenšamies jūs kritizēt, bet mēs arī gribam zināt, kā jūs vedat sarunu saviem kolēģiem komisijā par solidaritāti un uh, Eh, runājot īpaši par to, ka perifēriem reģioniem ir šāda solidaritāte īpaši nepieciešama. Es domāju, ka jums ir jābūt elastīgākiem šai darbā, nodrošinot to, ka tiek tiešām piešķirt palīdzība un ir arī nepieciešams, lai tiktu aktualizēti noteikumi un procedūras. Es zinu, ka iepriekš ir daudz kas izdarīts, bet vēl daudz vairāk ir jādara. Komisāra kungs, tagad lūdzu atbildiet uz šiem jautājumiem. Jā, vielen dank. Eh, Paldies par tēmu pilsētas, eh, metropolis, pilsētu vai piepilsētas. Par to mēs varam diskutēt kādā atsevišķā reizē, jo tā ir ļoti plaša tēma. Un šī tēma pilsēta lauki un to um, salīdzināšana un sadarbība, tas ir ļoti, ļoti smags jautājums, bet, protams, ir arī projekti iepriekšējā periodā, kur ir panākti labi rezultāti, bet pašreizējā periodā daži projekti ir tā kā aizķērušies reģionos un nav sasnieguši pilsētu. Holandē, piemēram, Rotterdamā ir īpaši projekti, kas ir domāti tieši noteiktai pilsētai šai gadījumā uh, Rotterdamai. Mums ir jāskatās, lai mēs tomēr panāktu nu, konkrētu rezultātu, nevis vienkārši veidotu uh, jaunas programmas vienkārši ķeksīša dēļ. <clears throat> Uzdevumu katrā ziņā ir daudz un tie nav viegli. Par starp reģionu sadarbību vienā valstī. Nu, kā es jau teicu, nu jau visu ir iespējams atrisināt ar norādēm no augšas. Um, nu, reģioniem, protams, ir jāsadarbojas ar nu, pārvaldes hierarhijām, bet es domāju, ka šeit noteikti vēl pastāv vienkāršošanas iespējas. Okonī kundzes jautājums par Erasmus. Uh, Rītdien atbildīgais direktors viesosies šeit, ar viņu jūs varat arī par to runāt. Es varu tikai pateikt savu viedokli. Es uzskatu, ka Erasmus programma ir ārkārtīgi liederīga, tai ir jābūt operatīvai, lai tā varētu labi darboties un rītdien jūs varat ar šo pieredzi apmainīties. Tagad par mārketingu un pārdošanu. Ģenerāla direktorāta attiecīgajā struktūra vienībā mēs esam izstrādājuši dokumentu, ar ko jūs varēsiet iepazīties. Ir 150 um, konkrētu projektu par dažādām tēmām dažādās dalībvalstīs. valstīs um, tas ir tāds liels informācijas apjoms, bet jūs varat to izmantot arī sadarbībai, um, kad jūs tiekaties ar saviem vēlētājiem un izmantot šos projektus kā reklāmu, Eiropas Savienības tādu e reklamēšanu. <clears throat> Briselē un Strasbūrā mēs strādājam pie tā, lai Eiropas Savienības kohēzijas politika saglabātos tādā pašā augstā līmenī, kādā tā ir bijusi līdz šim. Un jūs varat arī izmantojot mūsu informāciju parādīt saviem vēlētājiem, ka jūs vēršat dalību valsts varas vīru un varas sievu uzmanību uz to, kur kādi trūkumi projektos ir jānovērš <clears throat> par tēmu, par maksājumiem noteiktās jomās. Šeit mēs tagad, mums ir pienākums tagad rīkoties saskaņā ar Lisabonas līgumu, un tajā skaidri ir noteikts, ka līgumi ir ka ir jābūt rakstveidā sastādītiem līgumiem īstenojot projektus. 2005. gadā komisija izstrādāja grozījumu priekšlikumu, ko atbalstīja parlaments, bet neatbalstīja padome, un runa ir par vēl vienu mēģinājumu uzlabot pielāgošanas procedūru, bet solidaritātes fonds gop, kopumā nav tā kā tāds ugunsdzēšanas fonds. Šeit ir jāsadarbojas ar kolēģi Georgievu, tātad ar komisāru Georgievu, kādas ir iespējas izstrādāt instrumentus, ko nepastarpināti ātri var izmantot Eiropas Savienības ietvaros, atjaunošanas darbos. Un te vēl ir daudz darāmā, jo mums nevienmēr izdodas ātri panākt parlamenta piekrišanu un pēc tam uzreiz arī padomas piekrišanu. Un runājot par finanšu sadalījumu, es tā uzreiz jums nevarēšu atbildēt, Pirms kāda laika es tikos ar ar prezidentu Šatīmu, un mēs runājām par nacionālo vai dalībvalstu līdzekļu transfertu Madeirai, piemēram, un vai mēs, vai mums šeit varētu izdoties sekmīgi īstenot tā saucamo multilaterālo vai daudzpusējo pārvaldību, tas ir jautājums. Pasākumi katastrofu seku novēršanai, citas starpā ir tiek risināti reģionu līmenī, un mums ir jāstrādā uz tās bāzes, kas mums jau ir. Paldies! Paldies, komisārkungs! Domāju, ka visu kolēģu vārdā varētu teikt lielu paldies par šo ļoti interesanto un auglīgo diskusiju, par visaptverošām atbildēm. Un ceru, ka arī jūs sajūtāt to, kāds ir noskaņojums uh, šeit reģionu, reģionālās attīstības komitejā, un es uh, ceru, ka mums līdz vasarai izdosies vēl tikties ar jums un turpināt šo diskusiju. Paldies! right. Yeah. Thank you, Commissioner. Um, uh, dear colleagues, we, we don't have. Cienījamie kolēģi, mums nekāds pārtraukums nav paredzēts. Tie, kas dodas projām, lūdzu dariet to klusiņām. Mēs tagad pārējām pie piektā mūsu darba kārtības jautājumu, un es ceru, ka Marinesku kundze ir klāt. Mums būs uh, mini uzklausīšana par uh, uh, Nikolas Manesku kundzes uh, ziņojumu. Varbūt mēs pavisam ātri varētu sākt ar uh, īsu ievadu, un es ceru, ka visi kolēģi ir ieradušies un uh, ka mēs varam sākt šo uzklausīšanu. Un uh, tā tad uh, uh Manesku kundze dodu jums vārdu. Ținând cont de faptul că Paldies, priekšstādātājs kundze. Mēs esam um, nedaudz aizkavējušies un tādēļ pēc iespējas centīšos saīsināt savu uzstāšanos, kurā es runāšu par labas pārvaldības iniciatīvu Eiropas Savienībā. Tagad pāros vārd, pāris vārdos par man darba dokumentu. Šeit ir divas uh, daļas. Pirmajā ir analizēta baltā grāmata par uh, labu pārvaldību. Tā tika pieņemta pagājušā gada jūnijā, un otrajā daļā ir uh, analizēti pārvaldes mehānismi un dažādi uh, atbildības līmeņi, kas ir komisijai un dalību valstīm. Tagad par pirmo daļu. Šajā ziņojumā ir sniegta vei, virkne vērtējumu un ieteikumu Baltās uh, grāmatas uh, ietvaros, un es gribētu minēt tikai dažus svarīgākos ieteikumus. ļoti svarīgas ir gan uh, horizontālās, gan vertikālās dimensijas labā pārvaldībā vairākos līmeņos. Ir jānodrošina koordinācija starp dažādu līmeņu varas, pārvaldes iestādēm un ir svarīgi arī nodrošināt sadarbību starp uh, viena līmeņa institūcijām, lai nodrošinātu veiktu integrētu kohēzijas politiku. Svarīgs eh, vēl viens elements ir definēt partnerības principu. Pašreiz šādas definīcijas nav. Un ir arī svarīgi šo principu īstenot dzīvē. Tas palīdzētu nodrošināt, eh, iedzīvināt patiesu partnerību ar vietējām un reģionālām pašvaldībām. Es uzskatu, ka ļoti svarīgi nodrošināt pastāvīgu dialogu ar vietējo līmeni jau no sarunu paša sākuma Eiropas Savienībā. Nākošais ir labāk izmantot iespējas, ko dod reģionālā kohēzija, ir jāiesaista vietējie un reģionālie pārstāvji, lai kohēzijas politikas īstenošana teritoriālā līmenī kļūtu efektīvāka. Teritoriālai kohēzijai ir svarīga nozīme 2020. gada stratēģijas skatījumā, un par to mēs jau arī esam saņēmuši atbildes sabiedrisko konsultāciju ietvaros. Uh, partnerība, kas balstās uz Urban un līderu uh, projektos gūto pieredzi, uh, liecina par to, ka ir nepieciešami instrumenti, kas palīdzētu iznot pārobežu pārvaldību un paaugstināt reģionālo un vietējo politisko pasākumu efektivitāti. Uh, Tāpat ir svarīgi uh, vienkāršot uh, Eiropas Savienības un dalību valstu normatīvos aktus. Tas ir svarīgs elements uh, kohēzijas politikas ietvaros. Ir jau spērti svarīgi soļi šajā jomā, vienkāršojot feder regulu un citu vietas, bet tie nevar tikt uzskatīt par pagaidu pasākumiem tikai krīzes pārvarēšanai. Tiem jākļūst ir par pastāvīgu politiku. Tāpat ir svarīgi turpināt arī Erasmus programmu īstenošanu vietējiem un reģionāliem pārstāvjiem. Ir nepieciešams piešķirt arī atbilstošu finansējumu, tas jāpanāk uh, sarunās par budžetu. Tāpat jāveic nepieciešamie pasākumi, lai konsolidētu attiecības ar pašvaldībām vietējā un reģionālā līmenī. Tāpat ir svarīgi izstrādāt arī grāmatu vai dokumentu par pārvaldību vietējā un reģionālā līmenī, un tas būtu labs uh, instruments, lai labāk, uh, lai paaugstinātu izpratni par pārvaldību Eiropas Savienībā. Uh, Tālāk ir izvērtēti pārvaldības mehānismi un veidi, kā uzlabot pašreizējo mehānismu darbību, īstenojot ā, dažādas programmas. Šobrīd komisija nepietiekamā mērās kontrolē uh, pārvaldības īstenošanu un komisijas pasākumi nespēja aizstāt dalību valstu veiktos pasākums. Es domāju, ka programmu īstenošanu sākumā komisijai būtu jāspēlē spēcīgāka loma un dalību valstīm būtu spēlējama svarīgāka loma programmu īstenošanas gaitā. Uh, šī situācija būtu jāuzlabo konsolidējot ad hoc kontroli un pastiprinot arī atbil, atbalstu palīdzību pārvaldes institūcijām, lai novērstu dažādus uh, pārkāpumus un samazinātu kļūdu līmeni. Apmācība un komisijas Eh, norādījumi ir jākoncentrē uz tiem līmeņiem, kur ir visvairāk sastopamas kļūdas, it īpaši uh, uz neatiecināmajiem izdevumiem un valsts iepirkumu, jo tieši šajās jomās ir procentuāli lielākā daļa pārkāpumu. Normas ir uh, jāvienkāršo, lai šīs procedūras būtu vieglāk īstenojams uh, lietotājiem un arī, lai neatbaidītu potenciālus projektu dalībniekus Līdzteku šiem pasākumiem es domāju, ka mums arī ir jākonsolidē palīdzība, ko uh, komisija nodrošina pārvaldes institūcijām. Ir jānodrošina arī labāka koordinācija starp dažādiem uh, kontrolas līmeņiem, lai novērstu to, ka uh, šie kontrols pasākumi dublējas un ka ir pārmērīga kontrola. Uh, Džeremi un Jaspers instrumenti arī ir vēl tālāk jāizstrādā, lai varētu uh, veicināt kvalitatīvu un kvantitatīvu strateģisko projektu sagatavošanu un piesaistītu uh, publisko un privāto kapitālu Eiropas uh, projektiem. Uh, pašvaldības uh, bieži norāda, ka ir nepieciešams palielināt sa savienības fondu uh, Uh, elastību, un tas varētu pal palīdzēt labāk izmantot šos fondus. Līdz ar to es beidzu savu uzrunu un tagad gai, dod vārdu mūsu viesiem. Liels paldies par šo stāstījumu. Mums ir trīs viesi, ko ir uzaicinājusi Manesku kundze no uh, Mums ir uh, Žilī Gurden kundze, uh, Karola Gunarson kundze, kurā pārstāv Eiropas uh, municipalitāšu un reģionu padome, un Luk Hendriks kungs no Eiropas uh, mazo vidēju uzņēmumu asociācijas, un es gribētu aicināt tātad uh, viesus dalīties savos iespaidos un domās, un gribētu aicināt katram runātājam izteikties neilgāk kā desmit minūtes un došu vārdu uz Līgu Dēn kundzei pirmajai. Tātad viņa pārstāv perfilāros uh, jūras reģionus. Paldies, priekšsādātājs kundze. Es gribētu pavisam īsi atvainoties uh, Elīnas Marjano kundzes uh, vārdā, kura nevarēja šodien būt Briselē, un viņa man lūdza viņu aizstāt šajā sanāksmē. Vēlreiz gribu pateikties Manesku kundzei, kura ir ļāvusi mums izteikties saistībā ar viņas dokumentu. Pavisam īsi gribētu pastāstīt par to, ko Marjano kundze bija parunājis te. Gribu atgādināt, ka periferālo jūras reģionu konference apvieno 160 dažādas pašvaldības no Eiropas Savienības dalību valstīm un arī no kaimiņu valstīm. Tā ir asociācija, kurai ir 37 gadi un 37 šo darbības gadu laikā tā ir veicinājusi reģionāla pašvaldību lomu, izvēršot kopienas politiku. Uh, un tāpat laikā piesaistīt arī uzmanību, cik lielā mērā šī teritoriālā politika ietekmē šīs zonas. 25 pēdējo darbības gadu laikā it īpaši mūsu rīcība ir ļāvusi izmainīt šo reģionālo pašvaldību tēlu Eiropas Savienībā. Sākumā šis tēls bija tāds prasītāja tēls. Tātad pašvaldības, kuras pārsvarā prasīja un meklēja līdzekļus Eiropas Savienības institūcijās, un šobrien uh, tās ir kā tādi reāli partneri, uh, kuri piedalās kopienas politikas izstrādāšanā, kuri ir ieguvuši zināšanas un kompetences, un kas uh, tiešām ir ārkārtīgi svarīgi arī kohēzijas politikas ietvaros, par kur mēs šodien runājam. Tālāk, runājot par pārvaldību un kontroli, protams, šo partneru uh, skaita palielināšanās ir arī sarežģījusi kontrolas un pārbaudas darbu, bet ir ārkārtīgi svarīgi nedomāt, ka tas ir uh, iemesls, lai mēs uh, spērtu soli atpakaļ šajā pārvaldības jomā, un ir tīpaši finanšu pārvaldības jomā, kura ir laika gaitā veidojusies, izmantojot struktūra fondus. Un uh, Eh, šai politikai ir jāļauj darboties un jāsaprot, ka teritorijas un reģioni tieši ir tie, kas uh, ir ļoti svarīgi tieši iedzīvotājiem, ir īpaši šajos krīzes apstākļos. Pirms es atgriezīšos pie šī priekšlikuma, gribu teikt, ka mēs uzskatām, ka Eiropas uh, veidošana uh, ir tieši atkarīgi no Eiropas spējas iesaistīt eh, teritorijas un reģionus un garantēt to, ka tiek ņemta vērā šī teritoriālā dažādība. Un uh, ir liels risks, ka ja mēs nebalsīsimies uz šo principu, ka tad mēs uh, noplicināsim Eiropas Savienību un tā zaudēs uh, savu attīstības bāzi un pārtaps par tādu kā politisko eliti atraut no iedzīvotājiem. <clears throat> Atgriežoties pie jautājuma, kas mūs šodien interesē. Uh, Tātad, mūsuprāt, ir eh, pastāv zināms risks, ka tiek atkal centralizēta visa šī pārvaldība Eiropas komisijā, jo varbūt, ka tas nozīmē, ka procedurāli būs mazāk grūtības, sarežģītība, kas ir no vienas puses labi, bet no otras puses tas nozīmē, ka būs atkal mazāk Eiropa izjūtama teritorijās konkrētās un iespējams, kā es teicu, radīsies šī atraušanās, šī sašķeltība starp pilsoņiem un politikas nostādnēm. Tāpat laikā mēs saprotam to, kā attīstās reģionālā politika un tās pārvaldība, un, ņemot vērā šos jaunos izaicinājumus, ir nepieciešama arvien spēcīgāka Eiropas Savienības integrācija, un mēs esam uh, arī balstoties uz uh, konsultācijām par balto grāmatu uh, izteikuši zināmus priekšlikumus, un tie tika izteikti 2009. gadā reģionu komitejā. Šie priekšlikumi balstīti uz uh, tā saukto Eiropas teritoriālo paktu. Tātad starp Eiropas teritorijām, dalību valstīm un Eiropas komisiju. Šis Eiropas teritoriālais pakts paredz divus instrumentus. Pirmais, un tas ir vienošanās, politiska vienošanās parakstīšana par skatījumu, par mērķiem un par stratēģijas prioritātēm, kas šobrīd pārtop par visas Eiropas stratēģijas, stratēģija 2020 Tātad tā ir vienošanās, kas ir jāparaksta ar Eiropas komisiju un uh, visām reģionālajām Eiropas Savienības pašpārvaldēm. Un ar šī pakta palīdzību reģionālās pašvaldības apņemas izvērst, realizēt šīs stratēģijas mērķus uh, savu kompetenču ietvaros. Un uh, Tādā veidā būs iespējams stiprināt šo stratēģiju uz vietas un arī uh, mazināt uh, šos mērķus, ar kuriem mēs saskārāmies, izterojot Lisabonas stratēģiju, un būs iespējams arī labāk koordinēt politiku visos pārvaldības līmeņos, uh, dalību valstīs un arī starp dalību valstīm. Otrām kārtām. Tātad šis pakts ir saistīts arī ar kohēzijas un teritoriālo politiku. Mēs šai sakarībā ierosinam uh, nodrošināt tādas kā līguma saistības, kas uzliek uh, reģionālām pašvaldībām zināms pienākumus. sadarboties ar, uh, teiksim, uh, Eiropas komisiju vai arī nodrošināt trīspusēju sadarbību. Tātad paredzam dažādus ietvarus. Tātad šīs politiskās uh, Eh, vienošanās ietvaros mēs paredzam daudz līmeņu pārvaldību, kas, mūsuprāt, eh, dod divējādu ieguvumu vai pat trīskāršu ieguvumu. Pirmais, tas būtu eh, šīs atbildības pastiprināšanās. Tas nozīmē, ka, ja reģions pats kļūst atbildīgs, tīri tādā līguma izpratnē, tad tas juridiski un politiski arī kļūst atbildīgs. Un tam vairāk rūpēs veikt tos uzdevumus, kas eh, šai pašvaldībai, šim pārvaldes līmenim ir piešķirti. Ieve, īstenojot Eiropas Savienības stratēģijas mērķus, šīs atbildības stiprināšana ir eh, arī tāds svarīgs uzticības veicināšanas pasākums eh, starp Eiropas Savienību dalību valstīm un pārvaldes institūcijām. Otrais ieguvums varētu būt eh, tāds, ka mēs panāktu zināmu eh, vienkāršošanu. Tātad, ja mēs šo rīcības līmeni pārvietojam uz eh, nacionālo un vietējo pārvaldes līmeni, tad mēs ļaujam konkrētu darbu veikt uz vietas un nezaudējam laiku nevajadzīgos kontrolas līmeņos, no kuriem reizēm pat vairs nevar uh, izkļūt. Tas nozīmē arī, ka mēs it kā raugāmies uz diviem iegūmiem, divām monētas pusēm, kas stiprinātu šo reģionālo līmeni un jāsaprot, ka šodien mums ir vien vairāk nepieciešami politiski uh, partneri, lai mēs varētu iziet no šīs krīzes un nodrošināt uh, atkal Eiropu aizaugsmu. Es pateicos, uh, ka uzklausījāt mani un uh, es labprāt atbildēšu uz jautājumiem. Uh, Madam Karola Gunnarsson, please. Uh, tagad vārds Karolai Gunnarsons kundzei. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Pateicos, ka uzaicinājāt mani kā uh, cemru pārstāvi. Šajā sanāksmē pirmām kārtām es gribētu sveikt uh, referenti un pateikties par uh, tādu ļoti daudzsološu darbu dokumentu. Mūsuprāt, tajā ir izklāstīti ļoti svarīgi jautājumi. Tātad mūsu padomas vārdā CMR vārdā es gribētu sniegt dažus konkrētākus komentārus par šo dokumentu. Pirmām kārtām ziņojumā ir uh, minēta pēc Lisabonas līguma nosacījums attiecībā uz vietējo un reģionālo pašpārvaldi un ir atsauc uz subsidiatātes protokolu. Šie principi ir jārealizē praksē. Tos ir jāievieš gan konceptuālā līmenī, gan arī reālā kopienas politikas un tiesību aktu līmenī. Tieši tāpēc mūsu padome pozitīvi vērtē to, ka referente e, tieši vērš uzmanību uz vietējā un reģionāla līmeņa iesaistīšanu darbā pirms tiesību aktu izstrādes. Tas ir izšķiroši svarīgi iesaistīt e, vietējās un reģionālās e, iestādes šajās diskusijās. Vietējās un reģionālās pārvaldības iestādes nav jāuzskata kā tikai par Eiropas tiesību un dalību valstu politikas īstenotājiem. Mūsu padome arī pozitīvi vērtē to, ka ziņojumā ir pozitīvi vērtētas partnerattiecības, partnersadarbība. Tomēr šis partnerības princips ir atbilstoši jāievieš. Cembri aicina tāpēc referenti norādīt, ka komisijai būtu jāpievērš vairāk uzmanības šim partnersadarbības principam dalību valstīs. Padome pozitīvi vēr, vērtē referents aicinājumu tālāk padziļināt uh, kohēzijas mērķus Eiropas Savienībā. Ir pienācis laiks rīkoties. Mums ir daudz labu piemēru, kam vajadzētu sekot, un ir jāmeklē jauni veidi, kā mēs varētu šos mērķus sasniegt. Tas viss ir ļoti būtiski, runājot par kohēzijas politikas nākotni un tikpat svarīgi arī saistībā ar Eiropas stratēģiju 2020. Cembra padome pozitīvi vērtē to, ka referenti aicina vienkāršot noteikumus. Mūsuprāt, tas ir izšķiroši svarīgs punkts, un to iespējams ziņojumā vajadzētu uzsvērt vēl vairāk. Diemžēl līdz šim labāka likumdošana vēl nav devusi nekāds konkrēts rezultāts vietējām pašvaldības līmenī, vietējā un reģionālā līmenī un nav mazinājusi administīvo nastu. Problēma nav tikai eh, sarežģīti noteikumi un kļūdas, bet vēl ļaunāk. Vietējās un reģionālās varas iestādes uh, Tām ir nepieciešami struktūrālie fondi, bet bieži vien šīs sarežģītības pēc viņas pat neuzdrīkstās tos uh, pieprasīt, tāpēc ka noteikumi pieprasīšanai pārāk sarežģīti. Un man arī ir tāda pati pieredze uh, sarunās ar uh, MVU un dažādām iesaistītajām pusēm. Un to, es domāju, šai ziņojumā varētu uzsvērt vēl vairāk. Referente lielu uzsvaru liek uz kontrolas sistēmu Uh, kohēzijas politikas izpildē. Uh, CMR, protams, atbalsta šādu efektīvu kontroli pār izdevumiem, bet tāpat laikā mums ir lielas bažas. Revīzijas un kontrolas intensificēšanās tāpat laikā ir uh, darbojusies pretēji līdzekļu efektīvai izmantošanai. Projektu pārvaldītājiem ir ārkārtīgi daudz jāstrādā, lai nodrošinātu atbilstību Eiropas Savienības noteikumiem tā vietā, lai viņi maksimāli gūtu labumu no investīcijām un uh, reāli izpildītu politikas mērķus. Komisijai uzmanība jāvērš galvenokārt uz kapacitātes veidošanu, lai labāk varētu īstenot politikas nostādnes un otrām kārtām uz kontroli. Uh, eh, CMR padome pozitīvi vērtē uh, ziņojumā uzsvērto integrēto pieeja starp fondiem, noteikumu harmonizācija dažādiem finanšu instrumentiem būtu ļoti būtisks solis, lai varētu tālāk attīstīt reģionālo un vietējo potenciālu. Mēs gribētu aicināt referents kundzi tālāk un vairāk uzsvērt šo ļoti svarīgo elementu. Un beidzot, mēs atbalstam lūgumu aktīvi iesaistīt šajās diskusijās arī Eiropas parlamentu par kohēzijas politikas nākotni. Tomēr mēs arī ieteiktu šajā ziņojumā minēt nepieciešamību iesaistīt arī vietējo un reģionālo varas iestāžu pārstāvu šajās debatēs. Visbeidzot, gribētu arī pastāstīt par uh, mūsu padomas darbu saistībā ar kohēzijas politikas nākotni. Mēs domājam, ka Šis ir ļoti būtisks jautājums, un mums ir bijusi īpaša darba grupa, kas ir izstrādājusi arī darba dokumentu. Tātad galvenās politiskās nostādnes saistībā ar kohēzijas politiku, un šis dokuments tika apstiprināts mūsu padomas politikas komitejā. Un man ir daži dokumenti līdzi, un ar tiem jūs arī varat iepazīties, tie ir uz galda pie ieejas šajā zālē. Paldies, ka uzklausījāt mani un atbildēšu uz jautājumiem. Paldies, Gunarsons kundze, un tagad es dodu vārdu Hendriks kungam. Paldies, priekšsēdētāji, labdien, dāmas un kungi, vispār Pirms uh, mūsu asociācijas vārdā es gribētu pateikties uh, Reģionālās attīstības komitejai un Manesko kundzei par šīs uzklausīšanas organizēšanu. Uh, kāds uh, ir šis konteksts maniem komentāriem par balto grāmatu? Deviņ, vairāk nekā 92 tūkstoši vietējās pašvaldības Eiropas Savienībā ir atbildīgs par divām trešdaļām Eiropas Savienības likumdošanas īstenošanu un uh, lielākā daļa tās skar arī mazos un vidējos uzņēmumus. Uh, sociālā politika un galvenie mērķi stratēģijā 2020 tādi kā sociālā politika, vides politika, kohēzija un tā tālāk, ir, būs arī jāīsteno reģionālā un vietējā līmenī. Uh, Un visbeidzot arī jānorāda, ka mazie vidēja uzņēmumi netiek delokalizēti. 95% no šiem uzņēmiem strādā vai nu vietējā tirgu, vai arī izmanto jaunākos zinātnes sasniegumus, lai eksportētu savu produkciju. Tas arī liecina par to, cik mazie vidējiem uzņēmumi ir svarīgi reģionālajai politikai ar jau mūsu atzinumā par zaļo grāmatu par uh, reģionālo politiku mēs uh, norādījām to, ka uh, pateicoties sadarbības kvalitātei un partnerībai ar ekonomiskiem uh, uzņēmumiem un sociālām, sociāliem partneriem attiecīgajās teritorijās ir gūti panākumi. Uh, turpretī tajās uh, teritorijās, kur nav notikušas konsultācijas un kur ir īstenots vienotais modelis, uh, šie rezultāti ir bijuši daudz uh, sliktāki. Tātad tas liecina, ka ir nepieciešama partnerības starp politiķiem un ekonomiski aktīviem uzņēmumiem visos līmeņos, gan vietējos, gan reģionālos, gan Eiropas līmenī. Un uh, ir svarīgi arī, uh, lai būtu daudzi partneri, daudzas iesaistītās puses un lai visi piedalītos likumdošanas aktu un programmu īstenošanā, kas interesē uzņēmumus un arī jādomā par reģionālo attīstību un sektoru politiku. Uh, Šādus partnerības veiksmes pamatā ir trīs elementi - politiskā grība, lai otrkārt, lai būtu uzņēmēja darbības kultūra reģionālā administrācijā, un treškārt, lai uh, darba metodas būtu pieskaņotas MVU vajadzībām. Es domāju, ka par šo politisko gribu man nav jāšaubās, tā ir acīm redzama. Uh, Otrakārt par uh, sabiedriskā valsts administrācijas uzņēmēja darbības kultūru. Jāsaka, ka tādas, diemžēl, trūkst, jo bieži vien vienkārši ir nepareista uztver par uzņēmumiem un tiek uzskatīts, ka visi uzņēmumi ir vienādi, neatkarīgi no to lieluma un darbības jomas, un šīs politikas uh, atbalsts uh, tiek uh, īstenots pēc vienota modeļa, un tādēļ šeit ir jūtams negatīvs uh, iespējas, dažkārt pašvaldības neadaptēs savu politiku, un uh, arī eh, trūkst izpratnes par to, ka eh, svarīga loma ir arī starpnieku organizācijām šādas politikas īstenošanā un arī netiek nodrošināts pienācīgs atbalsts no valsts un reģionālām uh, pārvaldes iestādēm. Uh, jāsaka, ka teritoriālās programmas sasniedz MVU tikai tad, ja tās tiek iztenots ar starpnieku organizācijas uh, palīdzību. Treškārt ir jāpieskaņo MVU vajadzībām darba metodes saskaņā ar uh, revīzijas veikšanas metodēm ir jāveic pastāvīga uh, situācijas analīze, bet, diemžēl, bieži vien netiek ņemts vērā maz mazo un vidējo uzņēmumu intereses administratīvā līmenī, un tādēļ ir pārāk liels administratīvais sloks un ierobežojumi šiem uzņēmumiem, un tās nevar īsti tieši piedalīties šādās programmās, un līdz ar to var konstatēt, ka šādiem uzņēmumiem arvien mazāk interesi izmantot struktūru fondus. Bet dažos reģionos ir gūti ļoti labi rezultāti, uh, bet uh, citos uh, reģionos tikai 2-3% MVU izrāda interesi un tikai 1 līdz 2% patiesībā saņem šādu fondu finansējumu. Ir arī izstrādāts dokuments par administratīvo vienkāršošanu, jūs to jau esat saņēmuši. Mēs iesakām 105 uh, vienkāršošanas pasākumus attiecībā uz administratīviem noteikumiem un finanšu pārvaldību struktūra fondu izmantošanā. Un vēl daži ieteikumi nobeigumā. Pirmais ieteikums īstenot divus galvenos principus, kas ir ietverti mazo uzņēmumu aktā. Ir jāizvērtē arī tas, mēs augstu vērtējam arī to, ka uh, ieteikums ir uh, attiecināt šā uh, Uh, tiesību akta princips arī uz vietējo un uh, reģionālo līmeni, un ir arī prasīts, lai šī tiesību akta mērķi būtu izpildīti. Kā jau es teicu, vairāk nekā 95% no uzņēmiem strādā vietējā tirgu, uh, Tomēr uh, Eiropas politika bieži vien tiek veidot lielo uzņēmumu interesēs. Un lai gan šie lielie uzņēmumi ir tikai mazākums no uzņēmumu kopīgā skaita, tieši mazie uzņēmumi ir tie, kas rada darba vietas, un bieži vien lauku rajonos ir vienīgie, kas pastāv arī Um, nelabvēlīgos pilsētu rajonos, un tādēļ šis potenciāls būtu jāuzmā, jāizmanto, lai veidotu uh, virzību no apakšas uz augšu politikas veidošana dažādos teritoriālos līmeņos. Nākošais princips ir tāds, ka uh, jārīkojas ir vien, vien, vienreizēji, lai nebūtu, lai visu varētu izlēmt uzreiz un lai nebūtu vajadzīga vairāk lēmumu pieņemšana. Nākošais princips varētu būt tāds, ka ir jānoslēdz vienošanās starp trim uh, reģionāliem līmeņiem - reģionālo komiteju un teritoriālām uh, Uh, varas iestādēm, lai samazinātu formalitāšu skaitu un lai uh, īstenotu manis uh, iepriekš minēto principu. Nākošais ieteikums ir īstenot dialogu Un pēdējā rekomendācija ir horizontālā subsidiaritāte. Mēs ierosinām horizontālās subsidiaritātes principu, kas nozīmē paralēli institucionālais subsidiaritātei, ka tiek iesaistīti arī ekonomiskie un sociālie spēlētāji lēmumu pieņemšanā jebkurā līmenī. Paldies par uzmanību. You, Mr. Hendriks. Paldies Hendriks kungam. Mums ir arī Eiropas komisijas pārstāvi klāt. Es redzu kolēģis no reģiona ģenerāla direktorāta, varbūt ir arī kāds no sekretariāta, no ģenerāla sekretariāta. Varbūt mēs komisijas eh, pārstāvjiem varētu dot iespēju vēlāk izteikties un atbildēt, ja viņi tā gribētu. Un uh, varbūt mēs varētu sākt tagad diskusijas. Uh, Laseka kungs ir pirmais, kas lūdzas vārdu. Es gribētu zināt, cik daudz no mūsu kolēģiem gribētu izteikties, tā lai mēs zinām, kā mēs organizēsim uh, savu darbu. Paldies, uh, Laseka kungam vārds. Paldies, priekšsādātājs kundze. Pirmkārt, gribētu teikt, ka es ļoti pozitīvi vērtēju šo ziņojumu, jo tas ir vēl viens solis virzienā uz tālāku vienkāršošanu. Lai vienkāršotu noteikumu struktūra fondu līdzekļu izmantošanai. Man ir vairākas piezīmes saistībā ar vienkāršošanu. Ja mēs gribam, lai visi saprastu mūs, mums nepieciešams iesniegt savus priekšlikumus vienkāršā un saprotamā veidā, tā lai tos varētu pēc tam izvērst konkrētos soļos. Čili jasně si musíme říct. Es arī piekrītu, ka partnersadarbība ir skaidri jādefinē. Skaidri grib norādīt, ka mūsu izpratnē tas nozīmē, ka ir uh, katram savas tiesības un pienākumi, un tāpat ir nepieciešama arī konkrēta metodoloģija, kas ļautu mums tālāk izmantot šo partnersadarbības iedzienu. Un tālāk uh, runājot par vienkāršošanu, tas arī ir mans jautājums, uh, kā dalību valstis eh, īsteno šo vienkāršošanas principu. Mums ir jāzina, ko dara atsevišķi katras, eh, katra dalība valsts. Eh, tas mums ir nepieciešams, lai mēs varētu tālāk darboties šai vienkāršošanā. Varbūt, ka tas ir trūk, tulkošanas jautājums bet spēcīgāka izvērtēšanas vai novērtēšanas kultūra To es čehu valodā, čehu izpratnē saprastu uh, kā kontrolas metodu. Tātad skaidri ir jāpasaka partneriem, ko mēs uh, gribam, ko mēs atbalstam. Tagad jautājums par vietējiem un reģionāliem pārstāvjiem noteikti ļoti pozitīvi vērtējama lieta. Un tas savukārt saistās ar apmācības jautājumiem, jo nepieciešams nodrošināt apmācību tiem kolēģiem, kas ir atbildīgi par ieviešanu nepieciešams tā tad apmācīt tos, kas pārstāv arī līdzekļu saņēmējus. Un domāju, ka to vajadzētu darīt ne tikai sadarbojoties ar reģionu komiteju, bet pirmām kārtām uh, caur pašvaldību un asociācijām un administrācijām, jo, ja mums ir jāizvēlas, jāatrod cilvēki, kurus vajadzētu apmācīt, tad šāds mehānisms mums nodrošinātu labāku piekļuvu šiem cilvēkiem, lai viņus atrastu. Un tālāk jautājums par finanšu instrumentiem. Es gribētu, lai arī Jessica instruments tiktu pievienots uh, šim uh, instrumentu sarakstam. Paldies! Paldies Vlaseka kungam! Angulakis kungam vārds. Uh, vă mulțumesc, uh, doamna președinte. Prefer... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es uh, izmantošu iespēju runāt uh, rumāņu valodā un ceru, ka referents līdz ar to man labāk sapratīs. Domāju, kā ir nepieciešams labāk uh, paskaidrot šī dokumenta saturu. Manuprāt, ir divas būtisks problēmas. Manesku kundze vēlas uh, runāt par pārvaldību vairākos līmeņos. Uh, tā, manuprāt, ir uh, jauna problēma, un ar to saistās dažādi jautājumi. Domāju, ka šis dokuments neizskaidro, nedod atbildes uz visiem šiem jautājumiem. Sadarbības nozīme tika minēta. Tātad tā arī vēl ir labāk jādefinē. Tālāk gribētu runāt par dokumentu otro daļu, kur ir runa par kontrolas mehānismiem. Mēs jau vairāk kārt esam runājuši par problēmām saistībā ar kontrolas mehānismiem. Es gribētu uzdot jautājumu. Mēs runājam šeit par vairākiem pārvaldības līmeņiem. Vai tas e, neradīs vēl sarežģītāku e, kontrolas mehānismu? Šī daudzlīmeņa pārvaldība ar uh, vertikālo un horizontālo asi. Vai tā neparedz uh, arī kaut kādu koordināciju, lai nonāktu pie konkrēta rezultāta? Un vai tādā veidā, kā es teicu, šī kontrolas sistēma nekļūst vēl sarežģītāka? Es eh, tāpat arī nezinu, Eh, kas ir domāts, minot, ka ir nepieciešams vienkāršot kontrolas eh, sistēmu? Vai mēs šai gadījumā runājam par pašreizējo praksi, kas ir diezgan sarežģīta, un piekrītu tam, ka tā ir sarežģīta, bet vai mēs vēlamies tāpat laikā nodrošināt arī efektivitāti. Vai arī mēs gribam vienkāršot, nodrošinot šo efektivitāti. Un visbeidzot, man eh, šķiet, ka eh, te nav īsti ņemta vērā ekonomiskā krīze, kuru izjūt ne tikai Grieķija un Rumānija. Un es uh, eh, uzdodu sev jautājumu, kā uh, Grieķijas vai, teiksim, Ungārijas uh, valdība varētu finansēt Eiropas nākotnes projektus ņemot vērā to, ka šīs valsts ir uh, dziļā uh, budžeta deficītā. Paldies! Thank you and Sean Kelly, please. Uh, Sean Kelly. Apologies. Uh, paldies, es uh, atvainojos, ka nokavējos. Uh, Hendriks kungs teica, ka 95% uzņēmumu uh, darbojas uh, vietējā līmenī, bet ir pakļauti lielāku uzņēmumu noteikumiem Vai ir pierādījumi, ka tas eh, lielā mērā ietekmē eh, šo uzņēmumu darbības un pelnesības spējas, un ja tā ir, tad ko mēs varētu darīt, lai to labotu, un ko mēs darām, lai to labotu? Paldies! We, we on... Paldies! Vairāk neviens nav pieteicies eh, jautājumu uzdevēju sarakstā. Varbūt mēs varētu izmantot to, ka ir klāt arī komisijas pārstāvi. Es atvainojos, Matūls kungs vēl gribēja uzdot jautājumu. It pe raportoare pentru... Paldies! Paldies! Man ir jautājums referentei vai paldies referentei par viņas eh, izsmeļošo ziņojumu par šo darba dokumentu. Es gribētu runāt par normu vienkāršošanu. Tas ir ļoti būtiski gan kopienas līmenī, gan dalībvalsts līmenī jo tas tiešām ir priekšnoteikums labākai pārvaldībai, turklāt visos līmeņos. Bet vēl svarīgāk ir, lai šī vienkāršošana turpinātos. Un par to nevar runāt tikai un vienīgi ekonomiskās krīzes laikā. Vienkāršošana ir jāturpina, neraugoties ne uz ko. Uh, bet normu vienkāršošana nedrīkst, to nedrīkst novest līdz otrai galējībai. Protams, vienlaikus paralēli ir jātīsta novērtēšanas kultūra sevišķi vietējā un reģionu līmenī, kur tas ir sevišķi svarīgi. Un noslēgumā gribētu vēlreiz atgādināt, cik liels potenciāls ir šim financial engineering instrumentiem, sevišķi Erasmus. Un tas ir jāpatur prātā, lai mēs varam turpināt attīstīt šos instrumentus arī šajā darba dokumentā. Paldies! Not, kur, kur just... Kāds kolēģis vēl vēlas uzstāties? Ja nē, tad es gribētu aicināt komisijas kolēģus. Uh, balstoties uz viņu pieredzi attiecībā uz kontroli, politiku, uh, paskaidrot, kā jūs saskatāt šeit saikni starp kontroli un efektivitāti vai uh, to, ko, uh, to, ko kolēģi šeit teica, jo mēs saprotam, ka šeit ir problēma runājot par šādu kopīgu pārvaldību, ka ir sadarbības starp dažādu līmeņa pārvaldību, un tas viss ir saistīts arī ar komisijas atbildību par budžeta izpildi, un šis uh, jautājums skar dažādus līmeņus, un kā šeit var saskaņot kontroli un efektivitāti. Varbūt jūs varētu mums uh, pastāstīt, ko jūs domājat par to, ko dzirdējāt no mūsu trim viesiem un arī no uh, Mm, deputātiem šos komentārus, jautājumus uh, lūdzu. Much, Madam Chair. Andersons kundze, paldies priekšstādātājs kundze. Es ar lielu prieku sniegšu dažus komentārus par darba dokumentu, un es vēlētos vispirms pateikties referentei par šo darba dokumentu, par to, ka viņi ir izteikusi virkni interesantu ieteikumu un ideju par to, kā vienkāršot kontroles un pārvaldības sistēmu, un arī eh, kā labāk iztenot komisijas padomdevējas un uzraudzības eh, pienākumus Um, un es gribētu arī jā, norādīt, ka komisija ir strādājusi pie tā, kā uzlabot uh, kontroli par, uh, par struktūra fondu izmantošanu. Un mēs esam pastiprinājuši šo darbu. Un pašreizējā ja perioda rezultāti jau ir pozitīvi, un mēs arī būtu gatavi informēt referentu un viņas komandus uh, vairāk par šiem jautājumiem. 2007.13. gadā mums ir tiesiskais pamats, kas palīdz mums uh, strādāt pareizā virzienā. E, mums ir sadarbība ar e, dalību valstu un reģionālām kontrolas iestādēm, un šeit ir izskanējuši jautājumi par to, kā iztenot šo kontrolas koordināciju un novērst dublēšanos. Un mūsu kontrolas stratēģijas pamatā ir tas, ka mēs balstamies uz to, kas tiek darīts reģionālā un vietē e, valsts līmenī, uh, Tas ir mūsu darba pamats, un tā mēs arī uh, esam paredzējuši rīkoties uh, nākošajā plānošanas periodā. Un uh, arī dokumentā ir uzsvērts uh, tas, uh, ka ir uh, jāizvērt vērtē tas, kā tiek izpildīti ieteikumi, un mēs arī dodam ieteikumus pārvaldes institūcijām un reģionālām institūcijām. Mēs šo darbu arī turpināsim nākotnē. Mēs tāpat arī uh, nodrošināsim apmācību un dosim konsultācijas dalību valstīm un arī reģionālā līmenī tiem, kas saņem šo finansējumu. Un mēs arī uh, izglītosim tos uh, cilvēkus, kas uh, īstenos apmācību dalību valstīs un reģionālā līmenī, kas organizē seminārus finansējumu saņēmējiem par uh, to, kā saskaņot efektivitāti un kontroli, un kur šeit ir tas uh, līdzsvars. Kā jau es teicu, mēs cenšamies izvairīties no dublēšanās, mēs uh, paļaujamies uz to, ko dara kontrolas iestādes dalību valstīs un reģionālā līmenī, un tā mēs darīsim arī turpmāk. Mēs esam parā, paredzējuši vēl jaunus pasākumus mūsu kopējā kontrolas stratēģijā, kas šobrīd tiek aktualizēta. Uh, Eh, šeit ir iesaistīti visi struktūra fondu dienesti šai darbā. Pēc pāris nedēļām šis eh, darbs būs pabeigts, un mēs eh, ar lielu prieku informēsim referentu un jūsu komiteju par mūsu secinājumiem un priekšlikumiem. Vēl es gribētu norādīt, ka šis darba dokuments ir sagatavots tieši īstajā laikā, jo mēs uh, Uh, apspriežam īstenošanas mehānismus laika posmam līdz 2013. Gam, 13. gadam, un tādēļ ļoti svarīgs ir arī parlamenta ieguldījums šajā darbā. Paldies, saka priekšsēdētāji. Kolēģi uzdev arī virkni jautājumu. Es nezinu, kas vēlētos atbildēt mūsu viesi, vai varbūt Manesku konze vēlētos izteikties. Uh, šeit bija jautājums par maziem vidējiem uzņēmumiem un vēl, vēl citi lūdzu. Priekšsēdētāji, es nevisai labi sapratu Kenet kunga jautājumu. Ja pareizi sapratu, ko viņš teica, tad, Kelī kunga jautājumu, tad 95% MVU strādā vietējā līmenī, bet šeit nav saiknes ar uh, ienesīgumu. Uh, un jūs jautājāt, ko darīt attiecībā ar šo ienesību, jo viņi šie uzņēmumi strādā tikai vietējā līmenī, vai es jūs pareizi sapratu, Kelī kungs, šķiet, es, es teicu, ka šie uzņēmumi ir pakļauti tādiem noteikumiem un uh, normatīviem aktiem, kas ir uh, izstrādāti priekš uh, lieliem uzņēmumiem. Un, uh, varbūt tas negluži atbilst šo uzņēmumu darbības līmenim. Tād bija, <laughs> tāds bija mans jautājums. Jāsaka, Henrikungs, patiešām problēma ir tāda, ka vairums Eiropas tiesības, tiesību aktu ir izstrādāti, domājot par lieliem uzņēmiem, korporācijām un lielām organizācijām kā tādām, jo viss par uh, cilvēku, kas izstrādā likumdošanas aktus, nezinu, kā strādā MVU. Mazi uzņēmumi nav kaut kāda miniatūra versija lielam uzņēmumam. Tas uh, darbojas uh, pavisam citādāk. Un uh, šeit ir runa gan par Eiropas, gan uh, nacionālo, gan vietējo uh, likumdošanas aktu citu darbību, jo eh, šeit netiek ņemti vērā īpatnības, kas ir maziem vidējiem uzņēmumiem, un mēs eh, tieši tagad eh, cenšamies izskaidrot politiķiem, likumdevējiem, kā mazi uzņēmumi darbojas. Vai esmu atbildējis uz jūsu jautājumu? Jā, kolēģis jau droši vien pats zina atbildu šo jautājumu. Mm, lūdzu. Citiem kolēģiem atbildes. Es gribētu teikt dažus vārdus par vienkāršošanu, jo šī izvēršas par vienu no tēmām šo pēcpusdienu. Man ļoti satrauc eh, šis eh, struktūra fonda izlietojums šodien. Es vadu vienu no partneru sadarbības organizācijām. Zviedrija sadarbība astoņās šādās organizācijās, un es vadu vienu no tām. Un mūsu reģionā ir 52 pašvaldības. Kad mums notiek diskusijas ar vietējām pašvaldībām un arī ar reģioniem, mūsu reģionu ietvalos, tad daudzi no viņiem norāda, ka nē, mēs nepieteiksimies uz struktūra fondu līdzekļiem, jo tas viss ir pārāk sarežģīti, tas prasa pārāk daudz laika, lai uzrakstītu pieteikumu. Un pēc tam kontrolas sistēma arī ir pārāk milzīga un apgrūtinoša. Un tad mēs eh, runājam arī ar vietējām un reģionālām pašvaldībām. Un raudzījāmies varbūt, ka mēs varētu veidot sarunas diskusijas ar maziem vidējiem uzņēmumiem kopā. Viņi noraidīja struktūra fonda izmantošanu, jo viņi arī uzskatīja, ka ir pārāk daudz darba, lai pieteiktos uz līdzekļu saņemšanu, un ka process ir pārāk sarežģīts, un arī kontrole pārāk sarežģīta. Mani tas viss ļoti satrauc, jo es domāju, ka šis fonds ir ārkārtīgi labs tāds solidaritātes instruments Eiropā un ļoti labi atspoguļo arī to, kā Eiropa darbojas Zviedrijā. Un ja mums ir šāda rakstura problēmas Zviedrijā, tad esmu pārliecināta, ka daudziem arī jūsu valstīs ir šādas problēmas. Tā ir problēma arī tāpēc, ka izmantojot līdzekļus ir iespējams mobilizēt naudu no dažādiem partneriem lai nodrošinātu izaugsmu un lai attīstītu savu reģionu. Tāpēc domāju, ka tas ir izšķiroši svarīgs jautājums. Tātad, kā padarīt dzīvi vieglāku, izmantojot šos uh, fonda līdzekļus. Ja nē, tad uh, nākotnē process nebūs veiksmīgāks. Un vēl viena lieta - nepieciešami liela līdzekļi, pirms jūs uzsākat projektu, jo jūs nesaņemsiet līdzekļus no fonda uh, tūliņu Zviedrijā apmēram paiet 9 mēneši, lai saņemtu līdzekļus no fonda, un ir jābūt spēcīgam partnerim, lai tātad spētu izmantot šos struktūras fondus. Kā jau es teicu, tas viss mani nedaudz satrauc, un es teicu, ka ir ļoti labi, ka referents kundze ir vērst uz uzmanību uz šiem jautājumiem savā darba dokumentā. Paldies! Paldies! Un uh, kolēģi ir jau norādījuši, ka ir ļoti spēcīga saikne starp uh, šo labo pārvaldību un vienkāršošanu. Vai vēl kāds gribētu izteikties? Mēs, ka, primūren... Referents kundzei vārds. Jā, paldies priekšsēdētājs. Gribētu vispirms pateikties uh, kolēģiem. Tāpat pateicos ekspertiem, kas uh, izteicās. Pateicos komisijas ekspertiem pateicos viņiem par uh, viņa vērtējumu, par ieteikumiem. Esmu pārliecināta, ka uh, šis ziņojums varētu vēl tikt uh, uzlabots, uh, balstoties uz mūsu sadarbību un tuvinot uh, mūsu mērķus. Mēs visi vēlamies vienkāršot procedūru un veicināt saņēmējiem uh, šo piekļuvi Eiropas Savienības līdzekļiem, fondiem. Tātad tas ir mūsu galvenais mērķis. Un instrumenti ir izglītība, partnersadarbība, vienkāršošana. Tātad vienkāršošana, kas papildus sniedz arī atbalstu līdzekļu saņēmējiem jo, kā jau norādīja mans kolēģis Vlasekungs, mēs esam vienkāršojuši jau vairākus eh, noteikumus, bet tas, kā šī vienkāršošana tiek iestrādāta valsts tiesību aktos, tātad tas ir bijis atšķirīgs, un no tā atkal izriet šī sarežģītība piekļuvēja fondiem dažādās dalībvalstīs. Mums ir nepieciešams uzmanību vērst tieši uz šo līdzekļu gala saņēmēju, izlietotāju. Un, ja mēs tā darīsim, tad mēs varēsim atbalstīt vietējās un reģionālās pašvaldības, lai nodrošinātu tām labāku piekļuvu Eiropas fonda līdzekļiem. Es pateicos jums visiem un gaidīšu jūs tālāk ieguldījumu šī ziņojuma izstrādāšanā. Paldies! Thank you uh, very much. Thanks. Liels paldies. Pateicos visiem. Domāju, ka šis ir ārkārtīgi svarīgs ziņojums, un es varbūt kā priekšsādātāja varētu teikt dažus vārdus. Te tik tiešām runa ir par pareizā līdzsvaru nodrošināšanu starp dažādiem uzdevumiem, izaicinājumiem, kas ir saistīti ar šādu veidu pārvaldību. Tātad no vienas puses ir jāaizsargā nodokļu maksātāju līdzekļi, un, bet tāpat laikā ir jāveido darba vietas, jāveicina izaugsme. Uh, Tas viss jādara tādā veidā, lai mēs arī nepalielinātu administratīvo nastu, ja es to visu pareizi esmu sapratusi, jo uh, šī ir pirmā reize, kad es uh, uzklausīju visu šo informāciju. Tā tad ir dažādi centieni nodrošināt pareizo līdzsvaru starp šiem dažādiem faktoriem un dažādajām jomām, kas ir saistītas ar pārvaldību. Mums kā jau jūs arī teicāt, ir nepieciešams atcaucas punkts, un šim atcaucas punktam jābūt uh, līdzekļu saņēmējam. Un tātad tas ir jāpatur visu laiku mūsu uh, acu priekšā, domājot par šo pārvaldību. Un kā jau jūs teicāt, ir nepieciešams īstais līdzsvars starp dažādiem mērķiem, tāpat ir nepieciešams pareizais atcaucas punkts, jānosprauž prioritātes, un galvenais ir, lai līdzekļu saņēmējs izmantotājs varētu nodrošināt pēc iespējas labāku uh, rezultātu sasniegšanu mums jāorganizē visi šie elementi tādā veidā, lai gala saņēmējs uh, varētu ātri un efektīvi risināt problēmas. Jūsu ierosinātā pieeja ir ļoti interesanta. Gribētu piesaistīt uh, kolēģu uzmanību vienam vārdam, kas, manuprāt, izskanēja vairākās prezentācijās, un tas ir uh, līgums vai līguma saistības. Eiropas reģionālajā politikā arvien vairāk tiek runāts par šādu kā līguma uh, slēdzēju principu. Es gribētu aicināt arī komisijas uh, pārstāvis paņemt šo informāciju līdzi, jo jūs droši vien arvien biežāk un vairāk dzirdēsiet par šo pieeju, jo vairākos dokumentos tas ir minēts šāda tā, tāda kā līguma slēdzēju pušu principu izmantošanu. Jo tas, kā jau tik norādīts, arī varētu būt ceļš uz vienkāršošanu. Jo, kā es teicu, mums ir nepieciešams domāt par tālāku vienkāršošanu. Ja vairāk komentāru nav, gribu pateikties visiem un noslēdz šo darbkārtības jautājumu. Vēlreiz paldies visiem viesiem, bija liels prieks.